sono stato autorevolmente sollecitato da, sono stato autorevolmente sollecitato da un collega molto importante e quindi procedo immediatamente ai lavori. Nu, Kāds kolēģis man prasīja, un tas ārkārtīgi svarīgi, šeit eh, nedaudz eh, kanāls sajauk. Turpināsim tātad darbu. Mums ir svaigākais darba kārtības projekts šeit. We appear to have a problem with the translation because we keep switching from English to French on the same booth. Can we okay. just... Andiamo lentamente. Primo punto è l'approvazione dell'ordine del giorno. Pirmām kārtām mums jāpieņem darba kārtības projekts. Šī ir atjaunātā versija. Tā jums arī attiecīgi nosūtīta. Jā, tā tad apstiprināsim darba kārtību. Šķiet, ka franču valodā tulkojums bija angļu kanālā, un tā tas tiešām arī ir. Es, protams, varu te dažādi izrādīties un mēģināt runāt arī angliski, bet vai tas būs tas labākais variants? Yeah, for the French is good. Chiedi alla cabina inglese di parlare, vediamo se eh, chiedo alla cabina eh, inglese, di, che traduce in inglese di parlare. Vai tagad ir tūkojums pareizajā kanālā, jā, lieliski. Ļoti labi, nu tad varam turpināt. Nu, labi, tātad vēl vienreiz. No paša sākuma. Protokola apstiprināšana. Pirmais svaigākais protokola variants tika jums vakar arī nosūtīts. Es atvainojos darba kārtības projekts un ir iekļauts jauns punkts. Cils kunga prezentācija, kur viņš liks priekšā paziņojumu par kaimiņu attiecību politikas pārmaiņām. Un savukārt atcelta Īslandes ārlietu ministra vizīte, nu, ņemot vērā šos vulkāniskos pelnus, viņš nav varējis atlidot pie mums. Un tāpēc, ja nav nekādu iebildumu, Tad šādā kārtībā uzskatām šo darbu kārtību par apstiprinātu. Tālāk protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 12. un no 13. aprīlī un 19. un 20. aprīlī. Ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatām šo protokolu par apstiprinātu. Trešais darba kārtības punkts. Es esmu gribējis informēt, ka es esmu tas, kas aizstājas šeit Albertīnī kungu, tas ir viens paziņojums. Viņam bija dažādi veidi politiskās saistības Itālijā, un viņš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Tāpēc vadīšu šo sanāksmi. Nu, darīšu visu, kas manos spēkos, lai aizpildītu viņu vietu godam. Uh, 8. septembra sanāksme ir atcelta, un to aizstāsim ar sanāksmi, kas tiks notināta, no, nu, noturēta pirmdien 12. septembrī. Tālāk, ceturtais darba kārtības punkts. Sešu cilvēku delegācija no šīs komitejas apmeklēja Uzbekistānu 28. un 27. aprīlī, un šī delegācija tikās ar ar eh, astoņiem cilvēkiem no Centrālā Azijas delegācijas, un tad kopā viņi apmeklē Turkmenistānu no 28. un 29. aprīlī. Gomešs kundze vadīja šo delegāciju no mūsu komitejas puses uz Uzbekistānu. Turkmenistānā savukārt abas šīs grupas darbojās Svobodas kunga vadībā. Viņš aizstāja Bartoloči kungu, kas ir, kas ir oficiālā kārtā delegācijas vadītājs. Un tāpēc tagad došu vārdus pirms Gomešas kungam, pēc tam Svobodas kungam. Lūdzu, lai viņi varētu pastāstīt mums par to, kas tad bija tas svarīgākais šajā apmeklējumā uz minētajām valstīm. Gomešas kundze, lūdzu jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlētos jums pastāstīt par apmeklējumu, eh, ko īstenoja Eiropas parlamenta delegācija Uzbekistānā. Domāju, ka galvenais secinājums visiem deputātiem, kas ieradās Uzbekistānā, bija tāds, ka šeit runājam par valsti, kur, pret kuru mums jāuzņems vairāk saistības un nevis jāizceno izolācijas politika, neskatoties uz tām ļoti būtiskajām problēmām, ar ko mēs sastopamies attiecībās ar šo valsti, tīpaši cilvēktiesība aizsardzības jomā. Jo cilvēktiesība joma šai valstī joprojām ir diezgan sarežģīta, traģiska, it īpaši, kad runājam par bērnu darbu, bērni, bērni strādā, un tas gandrīz kā tāds valsts politikas elements. Mēs šos jautājumus pieminējām tiekoties ar mūsu Uzbekistānas eh, analogo pusi, viņi no diskusijas neizvairījās par šiem jautājumiem. Protams, viņiem bija citādāks viedoklis nekā mūsējās atsevišķos gadījumos. Eh, atsevišķas personas pat centās noliegt, ka pastāv tāda lieta kā bērnu darbs. Un nu, to, piemēram, darīja viens no parlamenta deputātiem. Bet viņi diskusijās iesaistījās, un, protams, centās arī norādīt uz Eiropas Savienības trūkumiem. Bet tas mūs no līdzsvara neizsita, jo mēs savukārt norādījām, ka Eiropas Savienība bija pirmā, kas identificējusi mm, šādu veidu pārkāpums arī pati savā teritorijā. Un šai saistībā Par cilvēktiesībām runājot, mēs minējam arī pavisam konkrētus uh, gadījumus, un pēc apmeklējuma es uzdevu jautājumu kopā ar Hautals skungu uzbeku vēstniekam. Tātad lūdzu viņam informāciju par de detalizētu informāciju par tām lietām, par ko mēs bijām uzzinājuši, un vēstnieks, jāsaka, ļoti strauji arī atbildēja, reaģēja un pavisam strauji rakstiski sniedz mums arī informāciju, izanalizējot šos minētos gadījumus, sniedz visu informāciju, kas bija viņa rīcībā. Un, manuprāt, šāda veida rīcība no vēstnieka puses liecina par to, ka viņi vēlas atsaukties, viņi vēlas rīkoties atsaucīgi, uzklausīt Eiropas Savienību, un tas nu ir kaut kas tāds, kas ir atšķirīgs no attieksmes, ko piedzīvojām iepriekš pagātnē. Tostarp arī runājot par cilvēktiesību jautājumiem. Protams, mēs pieminējam arī Andiģanas slaktiņu un teicām, ka tur ir vajadzīga neatkarīga izmeklēšana. Oficiālā nostāja ir tāda, ka šī lieta ir slēgta. Sanāksmes, ko mēs noturējām ar atsevišķiem cilvēktiesību aktīvistiem un pilsoniskos sabiedrības pārstāvjiem, liecināja par to, ka ka nekāds progress gūts netiks, ja Andiģens gadījums tiks atkal un atkal pieminēts un uz to tiks izdarīts spiediens. Mēs turklāt konstatējām, ka Uzbekistāna ļoti labi apzinās savu centrālo lomu. Centrālā Āzijā tā ir viena no populārākajām valstī šajā reģionā. Tā ir plašs vēsturisks un kultūras mantojums. Un šī valsts ļoti daudz investē attiecību veidošanā ar Eiropas Savienību, lai eh, tādējādi palīdzētu atrisināt eh, dažādu veidu Uzbekistānas jautājumus, nu, piemēram, ūdens apgādes jautājumu šajā reģionā, kam, protams, attiecīgi ir ļoti milzīgi ietekmi uz vidas aizsardzību gan Uzbekistānā, gan šajā reģionā vispār. Un šajā saistībā mums radās sajūta, ka Uzbeki ir ieinteresēti jautājums risināt un vēlas saņemt Eiropas Savienības palīdzību šo grūtību pārvarēšanā. Tostarp attiecībās ar saviem kaimiņiem, jo nu, ūdens apgāde, protams, saistīta ar kaimiņu valstīm. Nu, par attiecībām ar Uzbekistānas kaimiņu valstīm runājot. dzirdējām kritiku attiecībā uz faktu, ka mēs eh, pārsvarā skatām reģionu kā vienotu veselumu. Un viņi vēlētos tomēr kaut kādu veidu atšķirīgu attieksmi, nu, piemēram, attiecībā uz līdzekļu piešķīrumiem. Un viņi ierosināja, ka Eiropas Savienība eh, nu, varētu izbeigt kaut kādu veidu atbalstu sniegšanu, piemēram, Kazahstānai kā tādam līderim šo reģionu un tam līdzīgi. Tik minēt arī viena joma, kur Eiropas Savienība varētu tiešām kaut ko mainīt, tātad cilvēktiesības un citas jomas, un bez cilvēktiesībām, un tā ir lauksaimniecība. Jo, protams, ka bērnu darbs ir lielā mērā saistīts tieši ar kokvilnas iegūšanu laukos, Un ir liels pieprasījums pēc eh, roku darba, ir diezgan tāds arhaisks eh, koku vilnas novākšanas metodas, lauksaimniecības metodas. Minējām arī ļoti daudz pavisam konkrētas lietas un elementus, eh, runājām, piemēram, par informācijas brīvību, jo tas, protams, ir vajadzīgs, ja vēlamies, lai mūsu attiecības būtu auglīgas un nestu kādus panākumus, to starp arī tehniskās, tehniskajā jomā, un šai ziņā pastāv ļoti liela interese par sadarbību ar Eiropas Savienību. Tie ir uzsākts tempus projekts, tas tika vērtāts ļoti atzinīgi bet pilsoniskās sabiedrības pārstāvi teica, ka trūkstot informācijas par, gan par šo projektu, gan par citām niansēm, nesot ļoti maz iespēju uzbeks pilsoņiem, piemēram, pieteikties eh, uz informāciju vai saņemt eh, valsts līdzekļus, piemēram, studentiem, kas vēlas studēt atsevišķās jomās. Tik izteicis arī interesants priekšlikums no cilvēktiesība aizsardzības organizācijām, pilsoniskās sabiedrības organizācijas puses. ka varētu šī informācijas nodošana citādāk, jo eh, informācijas trūkuma dēļ, piemēram, ļoti daudz uz šo tikšanos nemaz neieradās, nevarēja ierasties. daudz jūtās varbūt pat apdraudēti, ja būtu ieradušies šai sanāksmē, jo viņi būtu, viņu vārdā tad būtu nonākuši valsts rīcībā. Tālāk vajadzētu mudināt arī Uzbekistānu ratificēt Orhusas konvenciju, kam, protams, ir ļoti liela ietekma uz vidas aizsardzību. Tāpat laikā tur tiek runāts arī par demokrātiskajām procedūrām. Šāda veida ierosinājumu saņemam no pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārstāvjiem, ar ko tikāmies. Uh, Un, protams, tika runāts arī par cita veida demokrātiskām reformām un to aspektiem pilsonisko sabiedrību, pilsoniskā sabiedrības organizāciju pārstāvi teica, ka, lūk, ir tās grupas, kas darbojas Eiropā un ārkārtīgi svarīgi, lai, piemēram, šeit tiktu domāts arī par uh, Uzbekistānas migrantiem uz Krieviju. Nu, un vēl gribēju teikt ka Eiropas Savienībai vajadzētu iesaistīties attiecību veidošanā daudz būtiskākā veidā, tieši runāt par cilvēktiesībām, Un te es nerunāju par to dialogu, kas jau šobrīd norisinās, bet kas lielākoties ir tukši vārdi. Šim dialogam ir jābūt pamatotam uz konkrētām lietām, konkrētiem gadījumiem, ko arī mēs pieminējam. Ir vajadzīga arī attiecīga delegācija Uzbekistānā, nevis tikai Eiropas nams. Tam ir jābūt tādam birojam, kur pārstāvi var ziņot mums, parlamentam, un kas var darīt to darbu, ko mēs vēlamies, lai viņi dara tieši cilvēku tiesību jomā. Un ir vajadzīga arī attiecīga saziņa, arī tā, lai Eiropas Savienība būtu daudz aktīvāka reģionālā līmenī un varētu patiešām aktīvāk palīdzēt atrisināt tās problēmas, ar ko eh, valsts sastopas un ko iespējams risināt reģionālās sadarbības kontekstā. Paldies! Grācie, kolega Gomes, la parola al... Paldies, Gomešs kundzei. Tālāk vārds Svobodas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirmām kārtām augst, vēlos norādīt, ka augstu vērtēju visu delegācijas dalībnieku darbu, un jo īpaši Gomesas kundzes darbu ārlietu komitejas vārdā un cilvēktiesību apakškomitejas vārdā. Es uzskatu, ka mums bija ļoti produktīva vizīte, bet runājot par Annas teikto attiecībā uz iesaistīšanos, Mēs no šīm valstīm vēlamies naftu, gāzi, progresu cilvēktiesību jomā, demokratizācijas progresu, bet eh, mēs tur neesam pārstāvēti ar savām delegācijām. Mūs tur pārstāv tikai Eiropas nams. Es uzskatu, ka tas nav pietiekami. Tālāk, rītdien, eh, Fūles kungs jūs iepazīstinās ar. kaimiņa attiecību programmas pārskatīšanu, un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka abām šīm valstīm, Turkmenistānai un Uzbekistānai, ir vajadzīga izteikta Eiropas Savienības klātbūtne un iesaistīšanās. Tālāk runājot par uh, jauno atvērtības procesu Turkmenistānā, uh, Tas pagaidām norisinās ļoti piesardzīgi, gan mēs, gan viņi zinām, ka ne viss ir kārtībā, bet mums ir vajadzīgi partneri dialogam, un mēs ceram, ka šis dialogs varēs kļūt plašāks. Diskusija parlamentā, nu tā nebija tāda īsta diskusija, tā bija prezentācija no viņu puses un prezentācija no mūsu puses, bet saruna ar ārlietu ministru gan atšķīrās no šī principa, ar viņu notika ilgstoša diskusija, draudzīga, bet tomēr saspringta, un mēs zinām, ka uh, šajā telpā bija arī citas puses pārstāvētas, uh, par kurām uh, ārlietu ministram nācās padomāt. Un tāpat arī mēs pievērsāmies atsevišķiem cilvēktiesību gadījumiem, saņēmām arī konkrētas atbildes, un tikai vienā gadījumā šīs atbildes bija apmierinošas. Tas bija gadījums, kad persona tika atbrīvota no psihiatriskās slimnīcas, bet eh, cilvēktiesības joprojām paliek liela problēma, kas ir saistīta gan ar sociālajiem, gan ar ekonomiskajiem aspektiem abās valstīs. Tāpēc mums ir skaidri jānorāda, ka šeit nav runa par atsevišķiem individiem, bet sabiedrību kopumā, un progress pavisam noteikti ir panākts bet mēs nevēlamies, eh, lai būtu jāizvēlas starp cilvēktiesībām un sociālo un ekonomisko attīstību. Mēs vēlamies, lai tiktu veicināti visi. Tāpat Turkmenistānā, līdzīgi kā Uzbekistānā, tiek domāts par opozīcijas partijas izveidi, tā lai varētu līdzās pastāvēt vairākas partijas. Jau tika norādīts, ka tehniski tas būtu iespējams, bet neviens šādu jaunu partiju neveido. Es pats nezinu, vai esot Turkmenistānā veidotu šādu partiju, jo tas nav tik vienkārši, kā tas būtu mūsu valstīs, taču tomēr mums ir jāveicina notikuma attīstība tur. Jautājums ir arī par to, kā reaģēt. Eh, gan Uzbekistānas, gan Turkmenistānas gadījumā mēs vienojāmies, ka ir svarīgi atvērt delegāciju šajās valstīs, ir vajadzīga turpmāka iesaistīšanās. Uh, Tāpat arī šeit ir jārunā par Nikolā ziņojumu, par ko balsoja vairākums šajā parlamentā, un es pamatā piekrītu visam, kas ir norādīts šajā ziņojumā. Man vēl nav izdevies runāt, parunāt ar referentu, bet, manuprāt, šeit ir divas problēmas, kuras mums vajadzētu skatīt. Un uh, Pirmā ir tāda, ja mums ir partnerības un sadarbības līgums ar valsti, tad vismaz no parlamenta puses ir jānotiek dialogam. Pirmo reizi, kad mēs tur tikāmies pirms pieciem gadiem Ašhabatā, notika tikšanās, bet neviena mūsu klātbūtne neinteresēja. Tagad viņi ir ieinteresētāki, un mums bija dažas produktīvas sanāksmes, bet mēs vēlējāmies skaidri norādīt uh, viņu ārlietu ministram, ka arī viņu pārstāvi var ierasties Briselē un Strasbūrā un tikties ar mums. Mēs vēlējāmies skaidri norādīt, ka šis parlamentārais dialogs ir daļa no sadarbības uh, līguma. Tāpat arī ir zināma gatavība, bet varbūt tā nav pietiekama, aicināt noteiktus apvienoto nāciju organizācijas referentus lai sadarbotos eh, starptautisko cilvēku tiesību jautājumos, un šī sadarbība ir ārkārtīgi būtiska. Arī mēs eh, savā darba kārtībā iekļaujot šos jautājumus, varētu izmantot nedēļas pirms šo jautājumu skatīšanas, lai apspriestu uh, spēcīgo cilvēktiesību jautājumu integrāciju apvienoto nāciju ietvarā, kā arī uh, Eiropas parlamenta dialoga turpināšanu ar šo valstu parlamentāriešiem. Mums ir jāņem vērā, ka viņi netiek ievēlēti tāpat kā mēs, bet vismaz viņi ir sarunvedēja puse dialogā, kas turpmāko gadu laikā kļūs uh, varbūt tikpat spēcīgs kā ar Uzbekistānu vai pat uh, ietekmīgāks. Uh, Tik tālu par manu ziņojumu. Es uzskatu, ka mūsu iesaistīšanās ir vajadzīga gan eh, ekonomikas, gan demokrātijas, gan arī mūsu pašu interesēs. Paldies! Paldies! Tālāk izteiksies Nilsenes kundze no zaļajiem. Lielas paldies priekšsādātāji! Es arī gribēju vēl papildināt teikto ar pāris elementiem. Saistība, sadarbība ar šiem režīmiem, kā mēs labi zinām, nevar notikt tā, ka tas nāktu par sliktu iedzīvotājiem un cilvēktiesību situācijām. Uz to es gribētu uzstāt. Uh, Nedrīkstam iedot, dot viņam pilnīgi rīcības brīvību, jo tie tomēr ir režīmi, autokrātiski režīmi. Atcerēsimies, ka 2009. gadā Eiropas Savienība pārtrauca sankcijas pret uz, Uzba, Uzbekistānu, kas tika uzsākts pēc Adiģanas slaktiņa. Tur taču bija vairāki simti noslepkavoto, un tas notika 2005. gadā. Un šajā valstī eh, šobrīd tiek it kā uzskatīts, ka tāda slaktiņa vispār nemaz nav noticis, par to netiek runāts, bet es vēlos par to runāt. Es domāju, ka nedrīkst vienkārši pāršķirt baltu lapu un aizmirst visu šo drāmu. Un tāpēc es gribu atgādināt, ka Eiropas Savienība toreiz nolēma 2009. gadā. Uh, izbeigt šīs sankcijas. Mēs zinām, ka, protams, bija arī iemesli tam visam, Bet jāsaka, izmeklēšana Andiģenas jautājumā nenotika. Īpašais seno vēstnieks nesaņēma tiesības ierasties šajā valstī un apmeklēt cietumus. E, tika izdarīts spiediens pret pilsonisko sabiedrību, plašsaziņas līdzekļiem, un tas arvien pieauga. Un tāpēc gribu atgādināt arī šos pēdējos notikumus, respektīvi pavisam nesen tika slēgts arī Human Rights Watch birojas Taškentā. Un ir arī citi piemēri šajās Eh, attiecībās ar šo autokrātisko režīmu. Atminēsieties, ka Kazahstāna taču kļuva par savu eh, prezidējošo valsti 2010. gadā, un šī valsts bija apsolījusi, ka tā īstenos reformas. Bet, kā mēs šobrīd zinām, tad jāsagluž pretējas visa šī cilvēktiesība situācija ir tikai pasliktinājusies, sāsinājusies valstī. Nav nekādas pilsoniskās brīvības, spiediens tiek izdarīts joprojām pret jebkāda veida uh, disidentiem, un tāpēc es gribu uzstāt, ka pastāv risks, ka mēs šādā veidā, sadarbojoties ar režīmiem, piešķiram viņiem pilnīgu rīcības eh, brīv, brīv, brīvību. Tālāk gribu runāt arī par to, kādā veidā mēs varam šo situāciju eh, uzlabot, nekļūdam par eh, vainīgajiem. Nu, Uzbeki, protams, ir sapratuši, ka mēs esam ļoti interesēti vidas aizsardzības jautājumos, un es vēlētos, eh, lai mēs netiekam izmantot kā instrumentu, kā tādi ķilnieki eh, šajā jautājumā. Pavisam nesen tika lūk konstatēts, ka Uzbeku parlamentā 15 vietas piešķirts zaļajiem ekolo, ekoloģisto Eh, partiju pārstāvjiem, bet jāsaka, šāda veida partijas nemaz nav. Bet tā visa rezultātā katrs reģions vienkārši ir nosūtījis no savu dienestu vienu pārstāvu, vienu ierēdnu uz parlamentu, kas tad ieņem šīs te vietas. Tātad, e, jāsaka, šie jautājumi, šie cilvēki, protams, neskat vairs nekādas vidas aizsardzības jautājumus, bet drīzāk kaut kāds reģionāls jautājums. Un Uzbekistāna ir arī pilnībā pret jebkāda veida reģionālām pieejām, ko mēs vēlamies Centrālā Āzijā īstenot, un viņa aicina, lūk, Eiropas palīdzību, vēl saņemt Eiropas palīdzību tieši ūdens apgādes jautājumā jomā. Bet, nu, jāsaka, pār, jo jāsaka ir tā, ka pārsvarā viņi piešķir prioritāti nacionāliem projektiem, bet šai gadījumā vēlas mūsu palīdzību. Bet nedrīkstam pieļaut to, ka mūs izmanto kā tādu instrumentu. Mēs, protams, zinām, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, ir jāceļ uh, milzīgi veidi konstrukcijas, kas var ļoti negatīvi ietekmēt dabu un tam līdzīgi, bet Mēs nevaram šo jautājumu skatīt izolēti no kultūras, e, no, no intensīvās lauksaimniecības e, jautājumu Uzbekistānā, kur, protams, arī ir vajadzīgs ūdens. Tāpat arī atcerēsimies, ka Uzbeki pilnībā e, ignorē visas apūdeņošanas, iekārtu uzlabošanas iespējas, un tāpēc es saku, pastāv risks, ka viņi vienkārši mūs izlabu, izmantos savā labā, spēlējot uz to, ka mēs vēlamies aizsargāt dabu. Otrs aspekts - Afganistānas jautājums. Arī šajā ziņā nedrīkstam aizmirst, ka ja atsevišķas valsts uzskata, ka ir svarīgi veidot labas attiecības ar Uzmani, Uzbekistānu un Turkmenistānu, Turkmenistānu tieši tāpēc, ka tās ir Afganistānas kaimiņu valstis, jo tieši caur šīm valstīm uzlabojas piekļuva Afganistānai, daudz labāk nekā varbūt caur Pakistānu, kas ir vienmēr bijis sarežģīti, un līdz ar to Eiropas Savienību un tās dalību valstis, kas ir iesaistījušās Afganistānas karā, arī pilnīgi skaidri ir paziņojuši, nu ne jau vēstnieki, bet eh, šīs valstis pilnībā noteikti arī vēlas izmantot situāciju, lai, lūk, karavīri varētu tikt ekspatriēti caur šīm abām valstīm. ir arī uz Afganistānas un Uzbekistānas robežas gaisa bāze, Tur ir vācu helikopteri un tam līdzīgi. Tad, tad jāņem vērā arī šie militārie aspekti, kas spēlē savu lomu kopējā interešu uh, lauciņā. Nu, varbūt tāpēc, varbūt mums ir tāda tendence būt pielaidīgākiem. Mm, nu, izmantojot par aizbildinājumu šādus faktus, bet nedrīkstam aizmirst patiesību, faktus. Un, manuprāt, uh, pilnīgi noteikti svarīgi būtu uh, Uh, atcerēties uh, cilvēktiesību jautājumus un nevis ļaut tiem ciest tikai tāpēc, lai mums būtu piekļuva Afganistānai. Un turklāt neaizmirsīsim arī Elēnas Klārkas teikto, kas apmeklē Turkmenistānu. Viņa apmeklēja cilvēktiesību aizstāvības centru un viņa teica, ka Turkmenistāna īsteno tādu iekšējo un ārējo politiku, kas ir konstruktīva. Bet jāsaka, te man ir jāapšaubiņas vārdi, jo mēs taču ļoti labi zinām, ka ANO komiteja pret spīdzināšanu pat ir nākus klajā ar ziņojumu, kur parasti ir eh, publiska informācija un kurā šobrīd ir teikts, ka šajā valstī joprojām spīdzināšana tiek izmantot un drausmīgā līmenī, un mēs nevaram šāda veida uh, informāciju ignorēt un nevaram nosūtīt arī pretrunīgas vēsts tādai valstī kā Turkmenistānu, kur joprojām piekop vienkārši ārprātīgas uh, spīdzināšanas prakses, kas visā planētā jau gandrīz ir aizliegtas. Un mēs nedrīkstam viņam līdz ar to paust tādu labēlīgāku attieksmi. Es domāju, ka mums ir jāatceras še, visā šai sarunās arī šādi aspekti. Paldies par uzmanību. Merci, cher collègue. À suivre, Madame Autala. Tālāk Hautals kundzei vārds. Much, uh, Paldies, priekšsādātājiem. Man nav nekas īsti daudz piebilstams tam, ko teica jau komis kundze par Uzbekistānu, un es biju kopā ar viņu, gan arī Sobats kungu un citiem kolēģiem Turkmenistānā. Mm, tomēr vēlos tomēr dažas lietas par Turkmenistānu pateikt. Divas lietas. Pirmkārt, daži novērojumi par cilvēktiesību situāciju. Mēs tam pievērstam padzinātu uzmanību un arī Romēvs kungs, jūs atceraties tajā brīdī, kad jūs arī vadījāt komitejas sanāksmi, mēs arī pieņemam šādu pozīciju, tiešām šīs lietas padzināt, izpētīt tāda cilvēktiesību situācija Turkmenistānā. Arī domājot par eh, partnerības un sadarbības eh, nolīguma parakstīšanu. situācija, protams, uzlabojas, bet eh, tomēr es nekādā ziņā pati nevarētu teikt, ka es būtu novērojis kādas pozitīvas pārmaiņas un signālus. Vienīgais izņēmums ir varbūt tas, ka tiešām režīms valdība ir sapratusi, ka pilnībā paļauties uz Ņāzova līdzinējo stilu nebūs īstais veids, kā attīstīt tālāk konkurētspējīgu sabiedrību. Uh, Līdz ar to viņi saprot, ka varbūt lietas ir jāmaina un ka tauts uh, stils un pieeja varbūt lēnām pat pazūd. Bet vienlaikus gribu atstāstīt gadījumu, kāds tas bija. Piemēram, mēs sedām, devāmies arī uz Krievijas skolu, kur arī galvenokārt Krievijas skolu, kur arī Krievijas pilsoņi tātad uh, savus bērnus sūta. Tur arī viņi, protams, mācījās arī Ņāzova svētos rakstus. Nu, tas man tiešām pārsteidz, ka šī grāmata ir tik lielā cieņā, tātad Ņāzova atziņas. Uh, Bet eh, par cilvēktiesību situāciju, nu, jāatzīst, ka nekas tur īsti nav uzlabojies kaut kādā nozīmīgā veidā. Starptautiskā cilvēku tiesību un sarkanā krusta komiteja nevar darboties, viņi arvien tiek ierobežotu, ir daudzi politiski slodzītie, ir ceļošanas ierobežojumi, nav nodrošināta nevalstisko organizāciju darbība un ANO struktūras nevar brīvi darboties valstī. Līdz ar to mūsu novērojums ir šāds. Šādā situācijā mums jāpieprasa, lai mūsu pārstāvi Turkmenistānā un arī Briselē ļoti precīzi lietas tomēr nosaukt, pasakot, ka mums ir jāveido precīzi signāli, pirms mēs pieņemam sadarbības un partnerības nolīgumu. Un viens no galvenajām prasībām ir skaidri tāda. Ir jāpanāk, ka ANO īpašie ziņotāji tiek ielaisti valstī, un es vēlos uzsvērt īpašā ziņotāja lomu, tad ziņotājs referents par spīdzināšanu, jo spīdzināšana ir arvien aktuāla problēma, tāpat arī citi piespiedu pasākumi, kas tiek izmantot cietumos. Manuprāt, mēs sniedzam ļoti precīzu signālu arī dalībvalstu vēstniekiem, ar kuriem mēs tikāmies Ašhabadā. Mēs norādījām, ka nākošās nedēļas un mēneši viņam ir jāvēl tam, lai viņi nopietni runātu par cilvēktiesību situāciju, jebkurā sarunās ar valdību vai režīmu, lai panāktu zināmu progresu. Otkārt, runāšu par iestāžu jautājumu. Jūs jau labi atceraties, ka Eiropas parlaments savā uh, janvāra un februāra sākuma rezolūcijā pieprasīja pašu novērošanas mehānismu Tam bija vairāk iemesli. Šī viena no tādām valstīm, kas ir viss tādā represīvākā, un to mēs piedzīvojam vairākos līmeņos. Eiropas ārējās eh, rīcības ir darbības dienests, ir noraidījis mūsu pieprasīto mehānismu ieviešanu. Par to jau ir bijušas diskusijas arī AFET paplašinātajā birojā pirms mūsu zaļās nedēļas. Es ticu, un ņemot vērā iepriekšā ja biroja lēmumu, un tāpat arī parlamenta juridiskā dienesta viedoklis pieprasīts, un mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, jo ārējās darbības dienests norādījis, ka viņu juridiskais dienests uzskata, ka jebkāda veida novērošanas īpašais mehānisms cilvēktiesībās sagrautu, uh, izkropļotu institucionālo līdzsvaru. Bet, kolēģi, mēs esam bieži to jau argumentu dzirdējuši. Jebkuru reizi, kad parlaments kaut ko pieprasa, Eh, tad um, mēs uzreiz kā sagraujām līdzsvaru. Bet nu, mēs uzskatām, ka tas nepareizi. Mūsu Lisabonas līgumā nostiprināts pamatiesības. Un 218. Eh, pants tieši norāda, ka starptautisko nolīgumu saraks, eh, sakarā parlamentam ir jānāk klājā ar savu atzinumu. Un līdz ar to nav nekāda konkrēta tagad nolīguma. Un starptautiskā nolīgumā kur arī parlaments ir parakstījis ar komisiju, mums nevajadzētu nekādā veidā atkāpties, bet ir jāuzstāj uz savām tiesībām. Un mēs nedrīkstam vienkārši ticēt tam apņemšanai, kā arī darbības dienas arī pilnībā izno savu darbu cilvēktiesību ciņā. Līdz ar to parlamenta juridiskais dienas savu šo jautājumu ir nopietni izanalizējis, un mēs sagaidām viņas secinājumus. Tas galu galā arī būs precedents. Šis arī pirmais partnerības un eh, sadarbības nolīgums, kas tiek pieņemts balsoties uz jauno Lisabonas līgumi. Un līdz ar to mēs nevaram pieļaut šādu precedentu, kurā parlaments netiek eh, pilnībā ņemts ārā. Un kur tikai ļoti mm, ierobežota veidā parlaments var sekot tam, kā ārējās darbības dienas īsteno savus solījumus. Un līdz ar to tā būtu slikta zīme vairāk salīdzinošie kriteriji, kurus ir noteicis arī pats parlaments savā rezolūcijā par Turkmenistānu, un tie jau jums ir zināmi, tie nekad nav pilnībā ievēroti. Un tomēr ārējās darbības dienests uzskata, ka mums ir jāratificē šīs partnerības sadarbības nolīgums. Tāda lūk ir aktuālā situācija, tas mums ir jāņem vērā, un mums ir jāuzstāv arī savas iestādes tiesības, un jāpanāk, ka cilvēktiesības tiek ievērotas arī šajā valstī. Paldies! Paldies, tālāk iegla. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es piekrītu un pateicos iepriekšam runātājiem, iepriekš Sobats kungam un arī Gomeša kundzei par šīs vizītes vadīšanu Turkmenistānā un Uzbekistānā. Vidusāzijas eh, delegācijas jau piedalos kopš 99. gada. Un es esmu novērojis, kā šīs lietas virzās un atkal krīt atpakaļ un atkal nekur nevirzās. Un līdz ar to par Uzbekistānu var teikt, ka tomēr es to redzu lietas pozitīvi attīstās. Uzbekistānā tomēr pēc eh, tam, kad ir pārvarēti smagie soļi, tomēr tā ir iespējams par cilvēktiesībām diskutēt un arī, piemēram, Startautiskā sarkanā krusta komiteja nu jau divus gadus tagad tiek uh, ielaista valsts cietumos. Līdz tam tas nebija iespējams. Uzbekistāna atcēlus nāves sodu, līdz ar to viņa ir paveikusi vairākus uh, nozīmīgus soļus, savus likumos arī ir ierākojuši, ierakstījuši nozīmīgu progresu, bet, protams, likumi jau nenozīmē īstenošanu, un tas viss vēl prāt zināmu laiku, lai tas viss tiktu īstenots. Un mēs arī runājam par jauno paudzi, kas arī šīs lietas tiešām sako, pārņem un ieveic izmaiņas. Tāpat arī uzskatu, ka ir nozīmīgi mums visiem, kā Eiropiešiem, Eiropas Savienībā, jāsaprot, ka Vidusāzijas visas valstis, visas valstis, mēs arī saprotam un pieprasām, lai attiecībā uz enerģētiku un ūdens jautājumiem viņi risina šos jautājumus kopīgi. Uh, Tas ir mūsu, jābūt mūsu kopīgai prasībai. Tāpat arī Uzbekistānā ir jāatzīst, ka tur arī iekšēji valsts teritorijā nopietnas problēmas ar ūdens nodrošināšanu. Viņi ar vienu izmanto padomu savienības vecos kanālus, un tas rada nopietnas problēmas. Un daudz kos no vienkārši liela ūdens sudumi. Uh, tas arī atbilst eh, Padomu Savienības mm, ekonomiskam sadalījumam, un Turkmenistānai tiek uzskatīta par nozīmīgu dabisko izēvielu materiālu, savukārt uzbeik Turkmenistāna kokvilns, un līdz ar to eh, tas ir vecais sadalījums, un mūsdienās tas nav nekas grozīts bet tā kā mūsdienās šis sadalījums vairs nav padomu savienības um, mērogos, bet katru visas atsevišķās valsts robežās, tad tas nozīmē, ka nopietnas problēmas ar ūdens apgādi. Un tas nozīmē, ka šodien uh, daudz ko mēģina risināt, jau Pasaules banka tur iesaistās, un arī pēc Japāna zemestrīces ir aktuāls jautājums par to, vai šāds milzīgs ūdens masu apkopojums tādās augstienēs ir pareizes risinājums. Nu, mēs varam paļauties arī uz Pasaules banku, uz viņu ziņojumiem, kas mums varēs sniegt pareizu informāciju. Mums ir tiešām nopietni jārisina šis vidusāzijas stratēģijas jautājums un jādomā, kāds varētu būt mūsu pieprasījums, prasības attiecību šiem valstīm. Tad mēs runājam par valstīm, kas ir attīstības stadijā, un tas viss veicināms arī sociālos, iezīmē sociālo progresu, arī virzienā demokratizācija, cilvēktiesība ievērošana un likuma varas nodrošināšanā. Nu, tie visi tādi prasības, bet nu, mums ir jāpieprasa, lai tas viss turpinās no vis visās valstīs. Un vienlaikus es arī uzskatu, ka mēs nedrīkstam pieļaut nekādus izņēmumus Turkmenistānā. Pareizi ir norādīt, ka šīs no nu, pirmā partneru sadarbības nolīgums, parātniecību sadarbības nolīgums, kopš stājas spēkā Lisabons līgums. Un līdz ar to mums būs labāks iespējas lietas arī tiešām pieprasīt, virzīt un arī visu laiku pieprasīt, lai tas vēl arvien tiktu uzlabots. Bez šāda nolīguma mūsu reālās iespējas mums ietekmēt lietas uz vietas ir diezgan ierobežots. Un līdz ar to vēl papildus prasība būtu arī nodrošināt, ka parlaments struktūras tiek aktuāli iesaistīts visādi veidu konsultācijās un lietu virzībām. Tāpēc tas ir mūsu parlamentu uzstādījums, un mums līdz ar to būs papildus iespēja arī doties uz tām valstīm, un arī tāpat panākt, ka Turkmenistānas parlamentārieši braukt pie mums un nodrošināt šādu viedokļu apmaiņu, un vienlaikus arī šeit mūsu parlamentā pat jau ļaut arī jauno darbinieku apmaiņu nodrošināt un tāpēc eh, tas būtu veids, kā mēs varam eksportēt savu zināšanas. Tāpēc gudri būtu, ja mēs rīkotos eh, un atbalstītu, un arī atbalstītu to dalībvalstis, tad es domāju, ka tam būtu arī tiešām pozitīvs efekts. Es kā vācietis, protams, varu atzīt, ka Es nu arī, protams, no tā, netālu no tās vietas, kur ir visi šie helikopteri, uh, tiek uh, ražoti. Un es zinu, ka visi uh, arī vācu karavīri, kas kādreiz gājuši, tas nozīmē, ir um, kritušie un upuri. Un bieži vien man ir jādodas uz bērēm. Un tas nav vienkārši. Un arī šajā ziņā mums ir jāpieprasa, lai mums tiešām nevis mēs te kaut kādā veidā atstumtu, bet iekļautu. Tas ir mums aicinājums visiem. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, godās kolēģis Nikolais. participat în uh, vizita din Turmenistan, condusă de domnul Svoboda, căruia... Paldies! Es piedalījos tajā delegācijā, ko vadīja Svobodas kungs, un gribu viņam teikt milzīgi paldies par to veidu, kādā viņš delegācijas darbu organizēja. Gribu pateikties arī visiem saviem kolēģiem, kas delegācija bija kopā ar mani. Tā bija pirmā reize, kad es varēju piedalīties delegācijas darbā. Tas bija ārkārtīgi interesants. Svebēdz kungam bija taisnība, kad viņš teica, ka viņš vēlētos uh, vairāk, vēlētos vairāk partiju, bet cilvēki vienkārši baidās tās organizēt. Es pati nāku no bijušās eh, pad, padomijas valsts un atceros, ka Čaušesko laikā arī it kā oficiāli mm, partijas dibināt bija iespējams, bet cilvēki vienkārši baidījās to darīt. Nedrīkstam tāpat arī jaukt politisko reģionu ar cilvēkiem, ar iedzīvotājiem. Mēs varam nosodīt režīmu, nenoliedzam, tas arī jādara, un, teiksim, turkmēņu režīms pilnīgi noteikti ir nosodāms lai arī lūk šis režīms nu jau piecus gadus mēģina kaut kādā veidā mazliet pavirzīties uz demokrātiskāku standartu pusi, bet mēs, protams, ļoti labi zinām, ka ļoti daudz kritikas joprojām izsakām šai saistībā, bet nedrīkstam atļauties nosodīt iedzīvotājs tikai tāpēc, ka viņiem, viņiem jādzīvo šajā režīmu pakļautībā. Mums šiem iedzīvotājiem jādod iespēju baudīt demokrātiju, mums jāpalīdz viņiem, jāparāda viņiem. Uh, kādi ir šie demokrātijas modeļi, mums tie jāeksportē uz šo valsti, un mēs nedrīkstam to negribēt, un tas, ka no režīma puses trūkst vēlmes to darīt, mēs nedrīkstam atkāpties, piekāpties. Mums ir vajadzīga šī demokrātiskā pārstāvniecība šajā valstī arī diplomātiskajā ziņā, nu ne tikai šī Eiropas māja, Eiropas nams, kas jau, protams, kaut ko dara, bet ir vajadzīga lielāka klāta būtne. Un varētu darīt noteikti var daudz ko vairāk. Ir virkni dažādi projekti, kas būtu atbalstām, un mūsu klātbūtne valstī, fiziska klātbūtne ir īpaši svarīga tieši iedzīvotājiem. Mums šiem iedzīvotājiem jāparāda, jā, mūsu klātbūtni. Mums viņiem jāspēj redzēt, dzirdēt mūsu balsi un um, saskatīt mūsu ejamais ceļš, tā lai viņi gūtu iedvesmu no tā, ko mēs darām, lai viņi justu, kādi augsti standarti pastāv. Viņi jau nemaz nezin, ko tas nozīmē, viņiem nav pieejama informācija, un, un to, protams, par to atbild režīms, Bet mēs esam tie, kas var dalīties pieredzē, īpaši mēs no bijušajām komunistiskajām valstīm. Turkmenistāna ir vienīgā valsts šobrīd, kas vēl nav noslēgusi sadarbības nolīgumu, un Gomešs kundze runāja arī par Uzbekistānu, kurā joprojām ir problēmas, bet eh, kas jau ir šo nolīgumu noslēgusi. Nu, lūk, uh, Svarīgi, lai valstīm būtu kaut kāda veida saist, sasaist ar tiem standartiem, ko mēs piemērojam šeit Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka ar dažādu veidu grozījumiem šai nolīgumā mēs varēsim no uzlikt savus nosacījumus. Un šobrīd, jāsaka, man nav ne mazāko šaubu par to, ka Eiropas ārējās darbības dienas varēs piemērot zināmas noteikumus, īstenot nosacījumus šāda eh, nolīguma kontekstā. Tāpat uzskatu, ka mums atkārtot jāuzsver uz to, jāuzsver tas, ka mums taču ir jauns mandāts. Mums ir turklāt jāstiprina arī ārējās darbības dienesta eh, loma un dēls tā, lai tam varētu uzticēties. Un es domāju, ka arī no savas puses mums vajadzētu dot tādu kā zaļo gaismu eh, turpmākam likumdošanas ietveram, kas ļautu tālāk uzlabot šīs sadarbības. Eh, sadarbību ar minētajām valstīm. Nu, parlamentārā sadarbība un tā tālāk, es domāju, ka tas viss var tikt darīts šādā ietvarā. Un tāpēc tāda, manuprāt, ir viena no svarīgākajām vēstīm, ko Aškabadā izteicām, respektīvi, ka dialogu turpināsim, lai virzītu uz priekšu mūsu domas, mūsu idejas. Turkmen, Turkmenistānas varas iestāžu pārstāvi, protams, arī ar mums runāja, prezentēja situāciju gan oficiālā lomā veidā. Un, protams, ka viņu attēlotā realitāte ir ļoti, at, ļoti tāla no demokrātiskiem standartiem, bet mums tomēr ir jāatbalsta viņi kaut kādā virzībā uz demokrātiskākiem standartiem, jo, ja ne, mēs paliksim vienkārši ārpusē, un mēs nevarēsim nekādā veidā ietekmēt šo valstu status quo. Uh, un nevarēsim tādējādi aizstāvēt šo valstu iedzīvotāju intereses. Un tāpēc domāju, ka mēs varam šeit, mums vajadzētu šeit runāt par virkni grozījumiem, ko iestrādāt nolīgumā tā, lai šis process būtu efektīvāks. Un lai mēs šo politisko diplomātiju uzsāktu tādu labticīgi, godprātīgi un panāktu to, ka mēs esam redzami, sadzirdami, tātad esam fiziski klāt šajās valstīs. Un lai turklāt ne tikai tādas milz valsts kā Krievija un Ķīna, e, jo viņi, protams, arī to darīs. Un ja tas tā notiks gan strauji, tad tādā gadījumā šie, šīs centrālā Azijas valstis Eiropai būs zudušas. Un mums tiešām ir jāuzņems arī zināmā mērā atbildība par to, ka, lūk, attiecīgi demokrātijas modelis uz šīm valstīm tiek eksportēts. Paldies. Brevi intervento de. Paldies. Gomešs kundze. Protams, es pateicos tiem kolēģiem, kas papildināja manis teikto par Uzbekistānu, bet tagad es vēlētos pievērsties Turkmenistānai. Mani pārsteidza tas satelītu šķīvju biezoknis uz ēku jumtiem. Tas liecina par to, ka cilvēki tomēr ir izglītoti, ka viņi saņem informāciju par notiekošo, un mani pārsteidza tas, ka augstas amatpersonas ir kļuvušas par, eh, ir kļuvušas, eh, nonākušas eh, to personu ietekmē, kas, kas tās uzrauga. Protams, Uzbekistānai arī ir zināmas problēmas, bet es pamanīju, ka pastāv uh, diezgan liela problēmu diversificēšana. Un pat tad, ja šis partnerības un sadarbības līgums nemainītu neko daudz iesaistīšanās ziņā, es tomēr domāju, ka mums šī iesaistīšanās ir vajadzīga, mums ir nepieciešama pienācīga Eiropas Savienības delegācija, kā Svobodas kungs norādīja, un šīs partnerības un sadarbības līgums nodrošinātu uh, ietvaru mūsu prasībām ļautu spriest par to, vai parlamenta noteiktās vērtības ir sasniegtas. Es uzskatu, ka šajās valstīs ir vajadzīgas atbilstošas delegācijas ar amatpersonām, kas atbild mūsu priekšā, lai nebūtu iespējams uh, tur strādājošos vietējos apdraudēt ar uh, dēšanu. Uh, Pašreizējais dialogs ir diezgan tukšvārdīgs, garlaicīgs, neefektīvs, tāpēc es atbalstu Svobodas kunga un Hautelas kundzes komentārus par to, ka mums nevajadzētu sasteigt eh, šī partnerības un sadarbības līguma parakstīšanu. Eh, Svobodas kungs, tikai lūdzu neatsāciet debati. Jā, es pateicos par kolēģu komentāriem. No manas puses tikai viena norāde. Visas Turkmenistānas kaimiņu valstis nav demokrātiskas, un uh, iespējamie partneri ir uh, Amerikas Savienotās valstis, Ķīna, kurai pašai ir problēmas ar cilvēku tiesībām, Krievijā situācija tā pati. Uh, un vienīgā vieta, kas varētu veicināt cilvēktiesības, ir Eiropas Savienība. Mēģināsim panākt partnerības līguma parakstīšanu, protams, ar zināmiem nosacījumiem, bet ņemsim vērā, ka esam vienīgie partneri cilvēktiesību jomā. Paldies! Kolēģi, es vēlos jums atgādināt, kā ceturtdien 26. maijā šajā komitejā notiks uh, uzklausīšana par Centrālajā Āzijas stratēģiju, un tā notiks no 9 līdz 11 priekšpusdienām. Pirms mēs sākam balsošanu, ieturēsim pauzi. Mi dire che te la sei fatta fare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 Colleghi. Quando dobbiamo saltare ti dico eventualmente qual è sì. il prossimo. Eh? Abbiamo le votazioni elettroniche. Kolēģi, mēs eh, tagad rīkosim elektronisko balsošanu. Sāksim ar progresa ziņojumu par pretmīnu pasākumiem Referents šajā gadījumā ir Džefrijs Van Ordens, tāpēc sāksim ar otro punktu kompromisa grozījuma numur 6. Balsojums ir sācies. Tie, kas ir par, kas ir pret? Jā. Pieņemts. 35. kas par, kas pret? Atturas, norādīts. Kompromiso 7. Chi a favore? Kie... Kompromiss grozījums 7, 7 par pret pieņemts. Grozījums 39, kas pār, kas pret, kas atturas pieņemts. 41. Jā, atvainojiet, es te sēdēju un īsti nesapratu, kas notika ar kompromisa grozījumiem 1, 2, 3, 4, 5, 6 un 7. Tos mēs skatīsim vēlāk balsošanas sarakstā. Tie netika iesniegti tik agri. Jā, šķiet, ka mēs esam skatījuši viņus apgrieztā kārtībā pagina dell'emendamento 39, abbiamo votato, passiamo al 41. Allora, siamo... Oh. Prego. Tā, tad turpināsim balsošanu. Jā, atvainojiet priekšsēdētāji tiem, kas nu pat ieradās, vai jūs eh, pastāstīt, cik tālu mēs esam tikuši. Man tas ļoti interesē, jo es esmu referents. Siamo alla prima pagina de, del. Tātad mēs esam tikuši līdz pirmajai lapusei. Balsošanas sarakstā uh, progress par pretmīnu pasākumiem, un esam tikuši līdz 41. grozījumam. Labi, saka Van Orden kungs. Yeah, yeah, they, they comment, but... well, the version... Chi è Is... Balsojums saraksts, protams, mums ir visiem priekšā, bet šķiet tas atšķirs no jūsējā. Emendamentu 41. 41. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 42. par. Pret Labi, pārbaudīsim elektroniski. 42. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāti 20 par 26 pret noraidīts. 43. par. Pret. Atturs noraidīts. 44. par. Pret noraidīts. 45. par, pret, atturs noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 45. lūdzu. Četrdesmit piektais elektroniski tātad. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 49. 49. par pret atturs noraidīts. 50. par pret pārbaudīsim elektroniski. 50. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. Un tas nozīmē, ka jums ir skaidrāk jāceļ rokas. Devītais kompromiss par. Pret. Atturs pieņems. Desmitais kompromiss grozījums par. Pret. Pieņemts.

60. par pret pieņemts. 61. par pret pārbaudīsim elektroniski. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36 bija par pieņemts. 62. par, pret, pieņemts. 63. par, pret, noraidīts. 64. par, pret, noraidīts. 65. par, pret, noraidīts. 11. kompromiss par, pret, Pieņemts. 67. par. 67. par. Pret. Noraidīts. 70. 70. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 70. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 26 par 27 pret. Ar vienu balsu, viens balsu pārsvaru. Lutfords kundze, man nav līdz balsošanas karta un es gribēju balsot par. Tik un tā būtu vienāds balsu skaits un grozījums noraidīts. 12. kompromiss par Pret. Pieņemts. 74. par. Pret. Pieņemts. 75. par. Pret. Pieņemts. Labi. Pārbaudam 75. elektroniski. Beidzam balsot. 28 par 26 pret pieņemts. Trīspadsmitais kompromiss grozījums. Par? Pret? Atturs pieņemts. 7, 14. kompromiss grozījums par? Pret? Pieņemts. 80. par? pret, noraidīts, 81. par, pret, pieņemts, 82. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 82. Beidzam balsot. 26 pār 29 pret noraidīts. Astoņdesmit trešais par, pret, pieņemts. Astoņdesmit ceturtais par, pret, pieņemts. 85. par, pret, Noraidīts. 86. par. Pret. Pieņemts. 87. Vēlties pārbaudīt 86. Labi. Balsojam elektroniski par 86. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 par 25 pret. 87. trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, pār, pārbaudīsim. Elektroniski balsojam par 87. grozījumu pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss vairākumu. Otrā daļa Par? Pret? Noraidīts. Trešā, trešā daļa. Trešā daļa. Par? Pret? Noraidīts. 88. par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 29 pret 29. 89. par. Pret. Pieņemts. 90. ir at, atsaukts, 91. par. Pret. Atturs pieņemts. 92. par. Pret atturs pieņemts, 93. par, pret, pieņemts, 11. par, pret, pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, pieņemts. 15. par, pret, pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par, pret, pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par, pret, pieņemts. 19. par, pret, noraidīts. Nē, 22. Par? Kolēģi vēlas pārbaudīt 19. grozījumu. Labi, 19. grozījums balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. tālāk. Par, pret, pieņemts. 23. par, pret, pieņemts. 24. par, pret, pieņemts. 25. par, pret, noraidīts. 28. par, pret, pieņems, 27. par, pret, pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski 27. grozījumu. Beidzam balsot, noraidīts 29 pret 29. Noraidīts. Divdesmit astotais par pret pieņemts. Piektais kompromis grozījums par pret pieņemts. 31. par pret pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Labi, tātad elektroniski par 31. Beidzam balsot. Pieņemts. Apratīs no jums, kolēģi. Pirmais. Par. Pret. Nu, balsosim elektroniski, jo nevar saprast. Par pirmo tātad balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši. Pieņemts. Otrais. Par. Pret. Celiet lūdzu rokas. Nu, citādi divi cilvēki tikai balso. Tātad par otro grozījumu. Otrais grozījums vēl vienreiz par. Pret. Pieņems ar lielu vairākumu. Trešais par pret, pieņemts. Ceturtais par, pret, pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, pieņemts. Un gala balsojums, gala balsojums elektroniski par ziņojumu kopumā grozītā versijā. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Tātad elektroniski. Beidzam balsot. Ar faktiski vienprātīgi pieņems, divas, bet divi atturējās. Uh, čēma, fas... Van Ordenkungs, es esmu ļoti pateicīgs deputātiem par to, ka viņi pauda atbalstu šim ziņojumam, bet tomēr gribētu eh, paust bažas eh, par to, kā notika balsojums, jo balsošanas saraksts, kas bija mūsu rokās, bija pilnīgi atšķirīgs nekā tas, pēc kura balsojot jūs. Līdz pat jāsaka, līdz pusdienas laikam mums bija pilnīgi cits dokuments rokās. Es nezinu, kā tas ir noticis, kā tas nākas. Uh, bet es esmu ļoti nobežījies, ka man kā referentam ir priekšā tāds saraksts, kas ir pilnīgi citādāks. Šeit viss ir savādi, sa, salikt citās vietās. Eh, es nezinu, kas to ir izgudrojis, kas to izstrādājis, bet varbūt kāds varētu man pastāstīt, kurā brīdī tad šis balsošanas saraksts tika pārkārtos un pataisīts tāds, kā tas bija tagad mūsu priekšā. Come? sua domanda la tratteremo bilateralmente. Tu non hai avuto questo problema, nessun sì. altro deputato. Quindi... Ho trasmesso la sua preoccupazione al segretariato e avrà. Es nodošu jūsu pautās bažas tālāk sekretariātam, ja, un, un saņemsim no viņa arī detalizētu atbildi pēc tam, kad situācija būs pārbaudīta, ja? Labi. To, to you... Viņi sniegs jums atbildi, vai Norden kungs, jo es jums nevaru pats neko teikt šīs lietas labāk, ļoti atvainojos. Lutfords kundze. Vai esam beiguši tā pie šīs, pie jautājuma? Bet pirms sākam pie tālākā jautājuma strādāt, gribu pieminēt divas lietas. Pirmām kārtām gribētu izteikties eh, par mutisko grozījumu numur viens. Saraksta beigās, kur ir teikts, ka Alda grupa to maina un varbūt ne tik gluži dusmīgi, bet kā var Donderkungs, bet tomēr arī ar sarūktinājumu gribēja teikt, ka, lūk, mums bija, e, nu, 4-5 kompromisa grozījumi, un, manuprāt, tie nebija pat kompromisa grozījumi, tie bija vienkārši grozījumi, it kā tik teica, ka, lūk, viņi ietver kaut kādus grozījumus, bet viņi tomēr šos grozījumus neietvēra, manuprāt. Līdz ar to tie nebija nekādi kompromisa grozījumi, tāpēc es pat Neatceros, ka tas iepriekšā reiz pirms 12 gadiem šitā ir noticis, kad ir uh, jābalso par ziņojumu, kuras es par 80% no kompromisa grozījuma, bet nācim nu, redzot, mums būs tomēr jāstiek ar šo situāciju. Van Ordenkungs, nu es gribētu atsaukties uz šo komentāru, gribētu rēģēt uz to. Priekšsēdētājs turpina. Nu, Vigēņina kungs pirmais gribēja izteikties, pēc tam došu jums vārdu atsaucoties uz Vārdanu kungu teikto, balsošanas saraksts vienmēr ir bijis šāds. Es nezinu, ar ko viņš ir strādājis, kā, kāds nāks, ka viņam bija kāds cits saraksts. Varbūt jums bija priekšā kāda cita ziņojuma balsošanas saraksts. Man vienkārši ir tiešām liels pārsteigums, ka jums kaut kas cits ir priekšā. Man šis balsošanas saraksts ir pilnīgi saprotams. An Gaidīšu atbildi no sekretariāta, jā, kad notika šī maiņa ar balsošanas sarakstu jo katrā ziņā tas nav tas, ar ko mēs strādājam. Bet tālāk runājot par Sārs Ludfords pieminēto šie tēnu referenti, man atbalstīs, kad teikšu, ka mums bija vairāks tikšanās ar ēnu referentiem par šo ziņojumu. Mēs apspriedām kompromisu grozījumus. Labi, es atvainojos, sacausu šo tekstu. Eine, Kollege Butikofer, Kollege. Eine, doch mal da weg. Eine, eine kleine Unklarheit. Viens vēl neprecizējums, kas ir ieviesies, un tātad eh, sajukums. Tātad man iedotājs balsošanas saraksts par pirmo grozījumu. Tur ir norādīts, ka ziņojums, eh, ziņo sagatavotais tad referents balso par, savukārt deputāts eh, Van Ordens Uh, aicinātu to uh, noraidīt. Tātad es nesaprotu, ja, kurš tad ir pareizais - referents van ordens vai deputāts van ordens. To vajadzēja sakārtot un precizēt pirms jau. Paldies. Io vi chiederei, eh, io vi chiederei di, di interrompere. Godātie, gribētu, kungi, jūs lūgt apturēt šīs te diskusijas, jo citādi mēs vispār nekad nenonāksim pie balsošanas beigām. Domāju, ka pirmām kārtām balsošanas saraksts, kas bija jūs priekšā, eh, tika jums izplatīts gana savlaicīgi, nekāda veida iebildums pret to neseņēmām. Un līdz ar to, protams, es vienkārši sāku balsojumu ar to sarakstu, kas man tika likts priekšā. Man priekšā lūk bija šis darba, darba dokuments, balsošanas saraksts, tāpēc Tagad mēs vienkārši darbu turpināsim, un ja ir jebkāda veida sūdzības, tad pēc tam uzkla uh, uzklausīsim tās vēlāk. Tās attiecīgi tad arī atrisinot. Turpinam. Un tagad balsosim par Hankises ziņojumu. ES pretterorismo politika, galvenie sasniegumi un nākotnes uzdevumi. Pirmais kompromiss par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais. Par pret, noraidīts. Sastais par, pret, noraidīts. Septītais par, pret, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, pieņemts. 13. par, pret, noraidīts. Labi. Acīm redzot, vajadzīgs zināt arī, kas atturas. Kas atturas? Četrpadsmitais tālāk. Par pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Par Mēs ņemsim vērā jūsu balsu, saka priekšsādātājs. Nu, šķiet, ka noteikumos teikts tā, ka tad, kad balsojums ir noticis un, un ir slēgts, tad pēc tam, un ir paziņot rezultātu, tad nevaram vairs koriģēt šo rezultātu un šāda veida noteikums šķiet darbojas ne tikai šeit, bet arī visos nacionālās parlamentos, un tāpēc mēs arī to ievērosim. Tālāk 15. grozījums par pret atturs noraidīts. 16. par? Nē, vēlties pārbaudīt 15. Labi. 15. Pārbaudīsim elektroniski. Piecpadsmitais pārbaud par pret pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. Pret, pār, pret, atpieņemts. Astoņpadsmitais ir atsaukts. Nonākam pie mutiskā grozījuma numur divi. Par? Pret? Aturs? Pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 24. par, pret, atturs, pieņemts. 25. par, pret, atturs pieņemts. 26. par pret atturs pieņemts. 27. par pret atturs noraidīts. 28. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. Divdesmit devītais par, pret,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 Ceturtais kompromisa grozījums. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Trīsdesmit piektais otrā daļa par? Pret? Atturs? Noraidīts. 37. par, 38. par, pret, atturs, noraidīts. 39. par, pret, atturs, noraidīts. 5. kompromisa grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 5. kompromisa grozījumu. Vienas balss vēl trūkst. Slē, beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. 42. par. Pret. Atturs noraidīts. Četrdesmit trešais par, pret, atturs noraidīts. Un tālāk vārds Sārai Lutfordai, viņa izteiksies par pirmo mutisko grozījumu. Uh, thank you very much, Chairman. Um, this is... Paldies, priekšādātāji. Tas ir ierosināts mutiskais grozījums, bet es gribētu lūgt, lai par to balsojam tikai tad, ja tur ir iekļauti traknrakstā vārdi vērš uzmanību uz nepieciešam izvērst pašreizējus un jaunos pretaurismu pasākums un partnerības ārpus Eiropas. Tāpat arī, e, kamēr vien tie, tajos tiek ievērotas cilvēktiesības. Tātad, lūk, šis trakni rakstā pievienotais papildinājums ir mans ierosinājums. On behalf of the rapporteur, she is not here. Referenta vārdā izteikšos, referents pašas nav klāt. Izlasīju vēlreiz ļoti uzmanīgi šo tekstu. Un tur tiek rakstīts lūk par izvēršanu un attīstīšanu attiecībā uz strateģiskām partnerībām ārpus Eiropas. Ja mēs runājam par strateģiskām partnerībām, tad tādā gadījumā ir pieņemami pieprasīt, lai tiek respektētas arī cilvēktiesības ja te runātu tikai un vienīgi par atsevišķu informācijas apmaiņu, tad jāsaka, es nevarētu piekrist. Bet tā kā te runājam šeit par tādu visaptvarošu lietu kā strateģiska partnerība, mūsu grupa var atbalstīt šo papildinājumu nu, kā piemēram, minēt, piemēram, strateģisko partnerību ar Ķīnu šādos jautājumos. Citādi, manuprāt, tas tiešām varētu būt arī problemātiski. Tā tad ir, jā, manuprāt, atbilstīgs šis papildinājums. Nu, vai kaut vai, ja par Irānu arī runājam, tas ir vēl viens lielisks piemērs. Mēs varētu pieņemt, eh, nu, tikai tādu informācijas apmaiņu bez šādu papildinājumu, bet, ja tā ir strateģiska partnerība, tad informācijas apmaiņai ir jābūt un tāpēc man sākotnējais iebildums ir atsaukts, un es atbalstu šo mutisko grozījumu. Ļoti labi pāriem pie balstošanas, balsosim par mutisko grozījumu, tieši tā, kā to lika priekšā Lutfordas kundze, un viss informācija jums pieejama. Kas par? Pret? Atturs pieņemts. Tālāk pāriem pie elektroniskā balsojuma par atzinuma projektu šādā grozītā versijā. Vēl trīs kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 48 par 7 pret 4 atturējās. Bene, allora passiamo alle successive. Rapporteur. Labi, tālāk ķeramies pie nākamā. Munīs Turkizā. Sakototais atzinums. Nu, lūk, lūdzu, sākam ar pirmo grozījumu. Lūzīgas sagatavotājs, kurš pār? Atcel. Atturēs tad otrais par. Pret atturas noraidīts. 3. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. 4. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 5. 6. E, tālāk. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 3 par pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Tālāk, ko mēs sagatavoties, kuros jums, kas pār pret atturas noraidīts. Tālāk 13. par, pret, atturas, tālāk 14. atturas, 14. vēlreiz par, pret, atturas, pieņemts. 15 par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. 16 par pret atturēs. Noraidīts. 17 par pret atturēs. Noraidīts. 17. Labi, 17 tad ir um, elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur viens. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 23. Pret. Atturas. Pieņemts. 24 par. Pret atturas, noraidīts. 25 par, pret, atturas, pieņemts. 26 par, pret, atturas, lūdzu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 28 par. Pret. Atturas pieņemts. Gala balsojums. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Piecdesmit seši pār viens pret, seši atturs. Pieņemts. Beidzamais balsojums. Tālāk par Elmāra Broksa gatavoto atzinumu efektīvu Eiropas stratēģiju izvēlu jomā. 4 par, 4 grozījums par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss numur 1 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 5 par, pret, atturas. Lūdzu pārbaudām piekto grozījumu. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 13 par. Arī ar mocko grozījumu par. Pret. Atturis. Pieņemts. 14. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. Nē, kompromiss numur 2. Tātad kompromiss numur 2. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17 par pret atturas pieņems.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 Tālāk 26. Dalīts balsojums. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur 4. Pal. Pret. Atturas. Pieņemts. 31 tālāk. Par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. 33 tālāk par pret. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Tālāk kompromiss numur 6 Dalīts balsojums. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. Tālāk sako. Kompromiss 7. Numur 7. Par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk 42. Par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 8. Par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk Kompromiss 9. Par. Pret. Atturas. Lūdzu, pārbaudām elektroniski. Par devīto elektroniski lūdzu. Tātad elektroniski. Vēl trūkst divus, viena. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 46. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Nu, lūdzu, ievēlties elektroniski. Otrā daļa - elektroniski. 46. otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 48. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 49 par. Pret. Atturas. Kurš ir tā pret? Noraidīts. Tālāk desmitais kompromiss, kompromiss par pret atturas pieņemts. 57 divās daļās. Pirmā daļa par, kas pret, kas atturas pieņemts. Otrā daļa pār, atturas, biedrošana pret, atturas, pieņemts. 58. Ja jūs vēlaties varot iepriekš, tātad 57 Otrā daļa. Lūdzu elektroniski. Sākam balsot. Vēl trūkst viens kolēģis. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Par. Pret. Atturs pieņemts. Tālāk sako. Bloks balsojums par visiem kopā par. Par pirmo, otro, trešo blakā, ja? Nē, iebildums. Nu labi, tad atsevišķi par pirmo. Par. Pret. Kad atturs. Pieņemts. Otrais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Lūdzu elektroniski balsojums kopumā ar grozījumiem. Vēl vien trūkst. Beidzam balsot. Lūk, nu, 58 pār 3 pret. Neviens neaturas. Pieņemts. Atzinums pieņemts. Paldies par visiem par pacietību un izturību. Colleghi, passiamo al punto 9. Kolēģi, turpināsim ar devīto darba kārtības punktu. Un eh, to mēs skatīsim kopā ar eh, cilvēktiesību apakškomiteju. Tātad devītais darba kārtības punkts Eiropas Savienības ārpolitika demokratizācijas atbalstam. Vēlos jūs informēt ka devītais darba kārtības punkts attiecas uz šīs komitejas pirmo ziņojumu skatīšanu attiecībā uz eh, ārpolitikas demokratizācijas atbalsta ziņojumu. Ziņojumu izstrādāja eh, Dekaizers kundze, tika iesniegti ļoti daudz grozījumi, un bija debates par uh, darba dokumentu un arī par ziņojumu uzmetumu. Mūsu mērķis ir pāanalizēt uh, veicamos uzdevumus un uh, mērķtiecīgāk virzīt mūsu turpmākos centienus, un pirms es dodu vārdu de Kaizeras kundzei referentei, vēlos atgādināt, ka diskusijas par grozījumiem turpināsies cilvēktiesību apakškomitejā. Uh, no rīta, un pirmdien, 6. jūnijā Strasbūrā mēs balsosim šajā komitejā, un pēc tam jūlijā notiks uh, balsojums plenārsēdē par ziņojumu. Jā, paldies. Ah, ah okay. Allora, la parola al relatore. Vārds referentai. La parola. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Man jau bija iespēja šai zālē runāt par šī ziņojuma struktūru un mērķiem. Esmu arī runājis par to, cik ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs pašreizējās politikas kontekstā. Tāpēc negribu pie tā atgriezties vēlreiz. Gribēju vienkārši jums pastāstīt par sadarbību, ko esam īstenojuši ar ēnu referentiem un par šiem 237 grozījumiem, kas ir tikuši iesniegti. Tātad, pirmām kārtām gribētu teikt paldies ēnu referentiem, kas katrs no nāca no savas politiskās grupas un lika priekšā virkni grozījumu un priekšsēdētāji, visi šie grozījumi lielākoties tomēr ir palīdzējuši ziņojumu vēl tālāk bagādināt un uzlabot. Ir ļoti dažas un nedaudz domu star domstarpības, viedokļu starpības starp politikas, starp politiskajām grupām, bet jāsaka, ik viens ēnu referents tiešām ir centies dot savu ieguldījumu un uh, likt savu ķieģeļu ceļot šo mūsu ārpolitikas ēku, neskatoties uz visām politiskajām domstarpībām. Nu kādi, kā tad raksturot šos grozījumus? Un kādā mērā tie būtu liederīgi, veidojot kompromisu grozījumus. Kompromisu grozījumi varbūt būs mazāk nepieciešami ne tikai tāpēc, lai mazinātu domstarpības, kā lielākoties vienkārši, lai šos daž, da, daudzos grozījumus konkretizētu, e, padarītu lakoniskākus, mērķiecīgākus, jo jāsaka, ja mēs visus tos iekļausim šajā ziņojumā, tad šis ziņojums vienkārši būs bezizmēra. Tātad mūsu uzdevums šobrīd ar ēnu referentiem būs turpmākajās nedēļās strādāt pie kompromisu grozījumiem, šķiet vēl trīs pāris nedēļas palikušas. Tātad mūsu mērķis būs censties nonākt pie kompromisu grozījumiem, kas būtu sintētiskāk, kas sevi iekļaut šos pārējos un uh, līdz ar to vienkārši mazinātu grozījumu skaitu. Pirmais punkts, pie kā vēlos pakavēties. Un tā ir definīcija pati, kas tad ir demokrātija, kas, ko nozīmē šī koncepcija. Un ir būtiski, lai tam pievēršamies Un, eh, un šai ziņām projektā, protams, arī tam jāatspoguļojas. Domāju, ka būtiskākais darbs eh, lielākoties nāca no Alda grupas, tieši no Lamsdorfa kunga, un viņš tiešām ir paveicis monumentālu darbu. Lamsdorfa kungs, kungs iztēlojās pavisam citu ziņojumu struktūru, Kad tikāmies divatā Strasbūrā, es teicu, lūk, šī ziņojuma jaunā struktūra, ko ierosina Lamsdorps, varbūt pat ir vēl prātīgāka, eh, loģiskāka nekā tā, ko es sākotnēji saskatīju šajā kontekstā. Bet tajā pašā laikā, ja es idejas, ka būtu varējis Strasburā viņam piekrist divatā, tad jāsaka tajā brīdī, kad darbā, eh, kad šeit tie parādījās visi citi grozījumi no visām citām grupām, kas atsaucās, protams, uz ziņām sākotnēja struktūra, līdz ar to momentāni kļuva nepie, nepie, neiespējami šo struktūru mainīt, un tāpēc es ierosinu, un centīsimies arī to reiķi, es esmu tikusies jau ar Lamsdora kunga asistentiem un tā, tātad ierosinu vienkārši paturēt to, ko Lomsdar kungs ir gribējis teikt par demokrātiju, bet tāpat laikā šo sakāmu iekļaut pašreizējā struktūrā. Un es domāju, ka, nu, pie šī punkta strādājot varēsim nonākt pie vienošanās, jo, nu, mēs nebūsim, nu, tādi kā līdzreferenti, varbūt tik traki ne, bet nevaru tāpēc piekrist tomēr pilnībā tādā pilnīga struktūras maiņai, jo viss pārējie grozījumi atsauc, protams, pašreizējo struktūru un darbs kļūt ārkārtīgi sarežģīts. Otrais punkts pie kā esam daudz strādājuši un pie kā nāksies strādāt arī šodien, grozījuma kontekstā ir problēma, kas saistīta tieši ar demokratizācijas instrumentiem, ar cilvēktiesību instrumentiem un ar priekšlikumu, ar ko nāca klajā atsevišķas personas, kas runāja, lūk, par ieguldījumiem demokratizācijā. Un lielā mērā šī koncepcija tika pietuvināta ASV koncepcijai. Un jāsaka, šeit ir vairāki varianti. Jūs jau zinat, ka uh, grozījumos bija ļoti plašas, plaši un dažādi viedokļi. Bija tādi grozījumi, kas ierosina uh, lietot šos vārdus. Uh, endowment cita atkal saka, lūk, jā, tas ir pieņemami tajā gadījumā, ja ne, nemainām un negrozām, nemodificējam pašreizējus instrumentus, un tad ir mana nostāja, kas saka, lūk, mēs jau neesam vēl izveidojuši šādus jaunos uh, instrumentus, varbūt vajag uzlabot pašreizējos esošos instrumentus, un tiem ir vajadzīgs labāks finansējums, zinām, uzlabojumi, varbūt, zinām, lielāka elastība. Ko tad paturēšu tātad kā šo galveno līniju strādājot pie kompromisa grozījumiem, un kas droši vien būs gatavi ceturtdien. Tātad pateikt, ka lūk, pastāv instrumenti, kas atbalsta demokrātiju, kas ir paredzētāji un cilvēktiesībām, bet tāpat laikā ir, protams, arī dažādi vārdu tirdzniecības nolīgumi un tā tālāk, cita veida stabilitātes instrumenti, citi instrumenti, kas arī var dot savu ieguldījumu, kas ir eh, lielākoties tomēr ar nepietiekam finansēm, kur dažādi trūkumi un tā tālāk, vai kas netiek īstenoti vienkārši, un pie tiem vēl jāstrādā. Ja mums neizdosies padarīt šos instrumentus proaktīvākus un pamatīgākus, tā lai tie varētu, lai tie varētu novest pie pārejas uz demokrātiju, tā kā mēs to, piemēram, zinām, eh, kā tas būtu nepieciešams Arābu valstīs šobrīd, tad tādā gadījumā mēs varam paredzēt jaunu šādu instrumentu veidošanu tādu, kā tie ir ASV, ar nosacījumu, ka tie, protams, iekļaus pašreizējajā budžetā un tiek pakļaut attiecīgai parlamentārai kontrolē. Tātad ar nosacījumu. Ja pastāv, ja tiks veidot šāds jauns e, instruments, tad tādā gadījumā tam, protams, ir jā, jātop finansētam no parastā budžeta un jāpiemēro parlamenta kontroli. Nu, tātad, lūk, šādā veidā mēs varēsim pateikt, ka, lūk, ir jau pašreizējie. Ja Eh, instrumenti, un tāpat laikā mēs neizslēdzam iespēju veidot jaunu, eh, jaunu instrumentu, ja Aštons kundze un citu uzskatīja to par vajadzīgu, bet, nu, kā jau teicu, tātad ar šiem diviem minētajiem nosacījumiem. Nu, un, protams, ka šāda veida jaunam instrumentam, eh, ja jauns instruments nevar būt iespējams, ja parlamentam par to nav nekāda kontrola, ne par vedošanu, ne par tālāku kontroli. Nu, es domāju, tas ir mums visiem pilnīgi skaidrs. Tas nav tas risinājums, ko meklē ne mūsu, ne mana politiskā grupa, nedz arī šī komiteja kopumā. Nu, lūk, tāds ir šis kompromiss, ko es vēlos ierosināt šajā saistībā. Trešā tēma demokratizācija, ko panākam ar tirdzniecības nolīgumiem. Šeit nav jāsaka īpaši liels atšķirības viedokļos starp grupām un grozījumiem, kas iesniegti par to līdz šim. E, arī šeit, bet vienkārši šai jomā arī mēģināšu rast tādu lakoniskāku, vienotāku formulējumu, kas ietvertu tās idejas, ko jūs kolēģi esat pauduši, bet domāju, ka ar to īpaši grūtībām nevajadzētu būt. E, ceturtais punkts. Grozījumi kur tiek runāts par vēlēšanu novērošanas misijām un tam līdzīgi. E, tas ir 14. un 15. punkts ziņojumā. Arī šajā saistībā ir, ies, šajā kontekstā iesniegt virkne grozījumu, ir kompromisi jau, kas rasti starp ēnu referentiem. Nu, un, protams, nepieciešams šīs misijas turpināt tās atbalstīt, uh, vienlaicīgi nodrošināt tādu kā vēlēšanu ciklu, kas ietvertu gan mm, misiju pirms vēlēšanām, gan arī misiju pēc vēlēšanām, tā lai tas tā būtu tāda cikliska, eh, cikliska parādība ar turpināšanos eh, pēc vēlēšanām, kas nodroši saņemt atbalstu arī no padomes, no ārējās darbības dienesta un no Eiropas Savienības kopumā. un svarīgi, protams, nodrošināt īstenošanu arī uz vietas šo misiju darbībai. Jo arī jādomā par to, kā šo misiju laikā izstrādās rekomendācijas un secinājumi e, tiek īstenot tālāk, tā lai tos tā nelaistu grausi visas e, politiskās institūcijas vēlāk. Nu, jāsaka, te man jāatzīst sava vaina. Es tekstā e, pieprasīju, lai tiktu uh, lai notiktu saskaņošana starp padomu un ārējās darbības diem, dienestu par secinājumiem, kas tiek izdarīt šajās misijās un to īstenošanu. Bet es domāju, ka mēs, protams, nevaram prasīt padomē un Eiropas Savienībai vienoties par rekomendācijām, ko nāk klajā novērošanas misijas, jo šīs rekomendācijas jau tiek izstrādātas, nu, lūk, tehniķi rokās un tā tālāk. Un tās ir rekomendācijas, kas tālāk mums vēl jāpakļauj politiskam vērtējumam visās to detaļās. Tātad mēs nevaram pieprasīt, lai ārējās darbības dienests, Aštons kundze un vēl neskādi politiķi uzreiz izmanto šīs rekomendācijas kā tādu pilnīgi derīgu tālāku uh, ieteikumu. Jo galu galā šīs misijas izstrādātās rekomendācijas nebūtu vienmēr tādā veidā vēl nav apstiprinātas. Un tāpēc mēs varam pieprasīt, lai, notiek, lai tiek panākt vienprātība pēc tam eh, par šiem secinājumiem, respektīvi, lai tie tiktu ņemti vērā kopumā, lai tie netiek pilnībā ignorēti, bet nevaram tos tomēr padarīt kā tādu darbības, par, par darbības pamatu. Tā tad ir starpība, ir atšķirība starp uh, misijas sagatavotajiem e, secinājumiem vai vēlēšanas e, ir bijušas demokrātiskas vai ne, tā ir viena lieta, bet tālāk tālākās rekomendācijas, tas jau ir kaut kas pilnīgi cits. Nu, un no tām savukārt droši vien kaut kas ir izmantojams, kaut kas ne, un tā tālāk. Nu, un šķiet, ka tieši to arī bija domājuši mani kolēģi, kad viņi iesniedz grozījumus attiecībā uz manis sagatavoto tekstu. Piektais punkts. Šai grozījumu kopumā mm, runāšu par grozījumiem, kas attiec uz trešo teksta daļu un kas saistīta ar sociālās dinamikas atbalstu. Nu, jāsaka, tos īpaši tā sīk neanalizēju. Sastupos uzreiz ar zināmām problēmām, bet jāsaka, nebiju gaidījis, ka te būs tik daudz grozījumu. Šķiet, varbūt bija problēma ar kaut kādu veidu interpretāciju, ko mēs saprotam ar sociālo dinamiku un sociālo kustību. Franču valodā tas ir ļoti skaidrs. Sociālā dinamika ir, lūk, saistīta ar jauniešu organizācijām, ar uh, sieviešu organizācijām kas tālāk tad īsteno, lūk, kaut kādu veidu kustību, darbību sabiedrībā, nu, lūk, piemēram, sieviešu organizācijas var virkni mērķiem e, kalpot, tie tīkli, kas, lūk, piemēram, strādātu pie tā, lai iedzīvotāji nonāk pie kaut kāda veida vienotas domas, un kas rada tālāk šo sociālo dinamiku. Nu, šorīt pat, piemēram, redzēju Sudānas uh, e, ziemeļu un dienvidu sievietes, kas centās, lūk, rast veidot šo tiltu starp valstu abām daļām. Uh, un teica, lūk, mēs panāksim mieru, ja mums ļaus rīkoties. Tātad šīs sievietes teica, ļaujiet mums rīkoties. Un par to runāja, kad šeit ziņojumā runāja par sociālo dinamiku. Tātad tā ir dinamika, kas ļauj tālāk kaut ko veidot, kas piedāvā alternatīvas eh, šiem korumpētajiem režīmiem, bet kas eh, nav saistīts pats kā tāds ar sociālo kustību. Bet ļoti daudz no nu manu kolēģu, īpaši no Tautas partijas un Alde, vēlējās atstāt tekstā šo, šos dinam, sociālās dinamikas aspektus ar pilsoniskās sabiedrības aspektiem. Bet jāsaka, tas nav viens un tas pats. Pilsoniskā sabiedrība nenoliedzami ir ārkārtīgi svarīga, par to es nešaubos. Tie ir iedzīvotāji ar visām saviem slāņiem un uh, daļām. Uh, un ekonomiskajām problēmām, bet sociālā dinamika ir kaut kas vairāk, tas ir kaut kas tāds, kas var kalpot mūsu gara attīstībai, un tāpēc vēlos aizstāvēt šo sociālo dinamiku. Negribu to mainīt, negribu to aizstāt ar kaut ko citu, kas nozīmētu cita veida interpretāciju, nu, kā piemēram angliski. Nu, ja jūs to eh, vēlaties, es, protams, ņemšu vēlā, vērā jūsu domas, bet man vienkārši gribējās teikt, ka tad tad tā ideja šim trešajam, šie trešai sadaļai bija citādāk, un es vēlos to saglabāt. Un es tiešām eh, nevēlētos to mainīt. Un es domāju, ka varbūt eh, tautas partija un Alda, kas taču visi ir godīgi kristieši, ka viņi varētu saprast šo manu domu. Ja mēs jau šeit nerunājam par kaut kādu sociālismu politiku vai vēl kaut kādu citu ideju ieviešanu šeit. Nē, šī ideja vienkārši ir tāda, ka, nu, lūk, tā būs šī sociālā tā dinamika, kas rodas dažādiem grupējumiem darbojoties. Nu, kaut vai solidarnosti, kā jau te tika teikts. Nu, tā tad. Un šī dinamika kopumā tad var ietekmēt visus šos autoritāros režīmus, korumpētos režīmus, jo tās piedāvā kaut kādu veidu alternatīvu pašreizējām īstenotajām politikām un var ļaut tālāk kaut kam notikt. Nu, lūk, tāda bija tā mana doma, un es tiešām vēlētos šo uh, domu saglabāt uh, tajos formulējumos, pie kā centīsimies nonākt kopā ar kolēģiem. Nu, lūk, tādas ir šīs jomas, kurā būs vajadzīga tālāka sadarbība. Bet es domāju, ka no visu grupu puses ir pietiekami liela vēlme pausta, ēnu referenti ir gatavi strādāt, eh, labs grozījums iesnieguši ne tikai ēnu referenti, bet arī citi, pravērskungs, nu, eh, arī jūs pats nācāt klajā ar grozījumiem, kas man likās ļoti, pati, ļoti labi pieņemami, un tāpat bija arī daudz citi kolēģi, eh, kas, to, kas iesnieguši grozījus, un es tiešām. Uh, Eh, domāju, ka man izdosies visu šo domu, viedokļu bagātību saglabāt, iekļaut arī ziņojumu, ziņojumu gala versijā. Tā, lai beigu beigās tomēr ziņojumi vēl ir arī tāda koncentrēta jēga. Nu tā, tagad esmu gatava kolēģis uzklausīt, visi šie grozījumi man šeit ir acu priekšā, bet vienkārši negribēju, nu, tik detalizēti par tiem runāt, par katru atsevišķi. Mm jo domāju, ka šis kopējais projekts, manuprāt, būs ļoti atbilstīgs. Visi uzmanīgi, cerams, manī klausījās, jo viņu grozījumi pilnīgi noteikti ietilpst kādā no šīm tēmām un uh, kopumā, protams, tie palīdzēs veidot tālāk eh, skaistāku nākotni. Paldies! Paldies! Ir pieteikušies četri runātāji, tagad jau pieci. Un sāksim ar Hautels kundzi, kas, protams, ir cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka šis ziņojums ir parādījies īstajā brīdī, un tam ir vairāki iemesli. Padoma ir nākus klajā ar saviem secinājumiem par cilvēktiesību sekmēšanu 2009. gada decembrī. Es arī uzskatu, ka notikumi Arābu pasaulē ir likuši mums rūpīgi padomāt par to, kā sekmēt demokrātiju un kā mēs to darīsim. Un kā jau referente norādīja, Polijas prezidentūra un Polijas ārlietu ministrija ļoti aktīvi aizstāv finanšu instrumentus demokrātijas veicināšanai trešajās valstīs. Es uzskatu, ka ir vajadzīgas nepieciešamās struktūras, tostarp arī parlamentārā izpēte un uh, Es vēlētos arī, lai tie, kas strādā pie šī ziņojuma, jau saulēcīgi tiktos ar polijas prezidentūras pārstāvjiem, jo šīs projekts ir ārkārtīgi būtisks un mums ir jāpārliecinās, ka parlaments tajā ir pietiekami pārstāvēts. Būs iespējas konstatēt, kādi ir veicami uzdevumi, kādi ir trūkumi demokratizācijas atbalsta instrumentā un kādas ir idejas attiecībā uz šo Eiropas iesaistīšanos, jeb European Endowment. Un, eh, protams, mums vajadzētu domāt par šīm lietām paralēli. Manuprāt, vērā ņemam ir tas, ka referente ir iekļāvusi norādes arī par vēlēšanu uzlabošanas misijām, un mēs kā Eiropas parlaments esam lielā mērā atbildīgi par šīm misijām, jo arī mums te ir darba grupa, ko vada Albertīnī kungs un Žilī kundze. Tāpēc mums būtu daudz, kas sakāms par to, kā šīm vēlēšanu novērošanas misijām būtu jādarbojas, tām vajadzētu būt ilgtermiņa un nedrīkstētu notikt šo misiju politiskai instrumentalizācijai, kā tas šobrīd diezgan bieži notiek. Es dzirdu, ka te cilvēki smejas, bet es ceru, ka viņi smejas, tāpēc, ka viņiem patīk tas, ko viņi dzird. Iespējams, ka šis ziņojums varētu būt iespēja parlamentam pārdefinēt eh, nosacījumus un kritērijus nākamajām vēlēšanu novērošanas misijām. Uh, Jā, un es uzskatu, ka 2237 grozījumi, kas ir iesniegti, papildina un bagātina ziņojumu, un līdz ar to mēs nonāksim pie visaptveroša ziņojuma, tad, kad referenti būs sniegusi ēnu referentiem savus secinājumus. Man jo īpaši iepriecina tas, ka kolēģi ir iesnieguši grozījumus, kas sasaista demokrātiju ar cilvēktiesībām. tiesībām Un par to mums būtu jābūt ļoti skaidriem priekšstatiem. Mēs nedrīkstam uh, vienkārši pavērot tās pašas domas, kas ir ikgadējā cilvēktiesība pārskatā. Un man arī patīk daudzas no definīcijām, ko iesniedza Kukana kungs par demokrātiju. Uh, proti, piemēram, kas ir demokrātija, šķiet, ka tas ir 19. grozījums. Un uh, demokrātija tas nav tikai vēlēšanas. Es priecājos par šīm piezīmēm un par šo ziņojumu ietekmi, kad tas tiks pabeigts, jo šim ziņojumam noteikti būs ietekmes procesiem. Labi, paldies Kukana kungam. Vārds. Sarakstā gan ir pieteikušies eh, arī citi runātāji, tāpēc mēģiniet izteikties īsi un kodolīgi. Atvēlēsim katram runātājam divas minūtes. Tātad Kukana kungs. Paldies priekšsēdētāji. Daudzi no šim ziņojumam iesniegtajiem grozījumiem liecina par ieinteresētību Eiropas Savienības ārējo attiecību demokratizācijā. Es eh, vēlos pateikties referentei par darbu, kā arī kolēģiem par viņu devumu šajā ziņojumā. Jā, ziņojums ir nācis klajā īstajā laikā, kā jau Hautelas kundze norādīja. Mēs runājam par šīm politikas stratēģijām laikā, kad dažādās pasaules vietās rodas kustības, kas cīnās par demokrātiju, un no ziņojuma un grozījumiem ir skaidrs, ka demokratizācija un cilvēktiesības tiesības ir jāpadara par centrālo punktu Eiropas Savienības ārlietu politikā. Ir grozījumi, kas labi nosaka prioritātes šajā ziņojumā. Piemēram, es atbalstu grozījumus, kas aicina koncentrēties uz demokratizācijas politiku Eiropas Savienības ārlietās, atbalstīt dialogu un veicināt demokrātijas veidošanas procesus. Uh, Tāpat arī grozījums par paradigmas maiņu, kas būtu labs pamatojums šādam vēstījumam. Es vēlētos arī uzsvērt vienu. Kaut arī situācija Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos pēdējā laikā ir nonākusi uzmanības centrā, mums nevajadzētu savā pieejā balstīties tikai uz šiem diviem reģioniem – Mūsu atbalstam jābūt vērstam ne tikai uz jaunajām demokrātijām. Demokrātijai nepieciešams laiks, un mums ir vajadzīga ilgtermiņa pieeja visām valstīm, kas ir demokrātiskās pārējas procesā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka arī Eiropas Savienības jaunajām dalību valstīm ir lieliska pieredze ar demokratizāciju, un to varētu pielietot daudzos gadījumos. Tāpat arī šī ziņojuma gadījumā būtu prātīgi pilnībā atbalstīt Aldes un Lamsdorfa kunga iesniegtos grozījumus, kuros ir uzskaitīti demokrātijas principi. Es saprotu, ka mēs nespēsim rast eh, universālu demokrātijas un demokratizācijas definīciju, bet būtu jauki paturēt tās galvenos un svarīgākos principus elementus. Attiecībā uz instrumentiem demokratizācijas atbalstam daudzi grozījumi virza ziņojumu labā gultnē. Es atbalstu grozījums attiecībā uz Eiropas piešķīrumu fondu jeb endowment fund. Es uzskatu, ka šis priekšlikums būtu jāatbalsta. Visu beidzot priekšsēdētāji, es uzskatu, ka pēdējai daļai jākoncentrējas uz pilsoniskās sabiedrības kustībām un mums vajadzētu izrādīt atbalstu šīm organizācijām. Paldies! Pateicos un dodu vārdu otrajam ēnu referentam Lamsdorfa kungam. Paldies pirmkārt, paldies Veronikai, ka tā ir tik konstruktīvi strādājusi visā šajā procesā, un mani priecē tas, ka viņa vēlas ieviest varbūt negluži definīciju, bet elementus, kas mūsuprāt ir neatņemami patiesā demokrātijā. Uh, Manuprāt, Eiropai par labu nāk tas, ka vispār notiek šāda debate un ka mēs e, tādajādi veicinām Eiropas diskusiju progresu. Runājot par ANO instrumentu cilvēku tiesību jomā, e, par to vēl tiks diskutēts un e, attiecībā uz šo piešķīrumu, jeb endowment, ja Eh, tad tiek lēmts, ka eh, šīm eh, cilvēku tiesību instrumentam ir jāpaliek. Es vēlētos, lai uh, mēs nonāktu pie vienotas, saprotams, pieejas attiecībā uz šiem dažādiem instrumentiem, jo pretējā gadījumā nebūs skaidrs, kas ir kur atbildības jomā, visi darīs vienu un to pašu un radīs vēl lielāku haosu. Tāpēc es pilnībā atbalstu šo European Endowment for Democracy un uh, es vēlos, lai tiktu veidota sistemātiska definīcija eh, šiem instrumentiem, tam, kā tie ir saistīti viens ar otru un kā tiks izlietoti līdzekļi. Tāpat ir svarīgi sacīt, ka jau pastāv konvencijas projekts, kas tiek izplatīts, un runājot par vēlēšanu novērošanas misijām, Veronikas ziņojumā paustā nostāja ļoti spēcīga, ar to nav problēmu, runājot par sociālo dinamiku. Šeit pat tiešām varētu būt lingvistiska problēma, jo, manuprāt, eh, pilsoniskā sabiedrībā ir arī šis eh, sociālās dinamikas elements, bet es domāju, ka diskusija garā mēs varēsim tikt galā ar šo uzdevumu. Paldies! Un uh, Es baidos, ka tagad būs iespējams atvēlēt tikai vienu minūti katram no atlikušajiem runātājiem. Thank you. Uh, I would like to appreciate. Paldies, saka Cēlis kungs. Mm, es apsveicu pieeju, kas ir izvēlēta šajā ziņojumā, un mēs visi saprotam, ka laiks, kurā tas ir nācis klajā, ir ārkārtīgi būtisks, jo situācija ir mainījusies. Pagātnē demokratizācijas process attiecās uz valdošo elīšu valdību ietekmi, bet šobrīd ir ļoti plašas sociālās kustības, un tāpēc ir jāmainās arī ārpolitikas instrumentiem. Šo situāciju šis ziņojums arī labi atspoguļo. Otrakārt, pēc kaitējumu demokratizācijai pasaulē, ko nodarīja Būša administrācija. Ziņojumā ir norādīts, kā šos procesus virzīt viedāk nekā tas ir ticis darīts līdz šim, tāpēc es ļoti priecājos par šo ziņojumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, par jums atvēlētā laika izmantošanu. Gomešas kundzei vārds. Gribu pateikties Veronikai par paveikto darbu, saku viņai lielu paldies. Es domāju, ka šī tēma pilnīgi noteikti ir pamatīga, svarīga. Īpaši runājam par attiecībām, ko veidojam, piemēram, ar vidusjūras reģiona valstīm. Un lūk, tā būs vēsts, ko arī nu, nodosim viņam. Tikko pat esmu atgriezusies no Lībijas. Ļoti labi saprotu to, ko Veronika teica. Uh, attiecībā šo sociālo dinamiku, jo, lūk, jā, tieši to mēs redzam notiekam Lībijā, kas, uh, lūk, uh, tiek pakaļaut varībām. Nu, lūk, piemēram, NVO augā sēnes, uh, un viņi visi runā par cilvēku tiesībām, vidas aizsardzību un tam līdzīgi. Un, protams, ir arī milzīgi daudz vajadzīgs celt šo kapacitāti, un to mēs arī viņiem lūdzam darīt. Piekrītu arī tiem kritērijiem, kas tiek noteikti, piemēram, vēlēšanu misiju nosūtīšanai. Es arī domāju, ka ir vajadzīgs arī citiem pārstāvjiem pateikt, ka nedrīkst ierosināt e, vienkārši misijas un pēc tam šīs rekomendācijas pilnībā ignorēt eh, nu, tas tādā gadījumā nozīmē, ka valdība nebūtu nevienteresēta pārējā uz demokrātiju. Nu, varbūt ir kaut kāda veida politiski instrumenti, kas varētu palīdzēt viņi liktam. Tālāk par šo endowment, par šo jauno instrumentu runājot. Kolēģi te nāca klē ar virkni dažādiem ierosinājumiem. Es zinu, šīs idejas man patīk, jā, ja tas ir vajadzīgs Un gal galā ir jāspēj taču veidot arī politiskās partijas, kur tur to varētu šādus instrumentus izmantot, jo nav iespējams vēlēšanas, ja nav politisko e, partiju. Bet, protams, tam visam jānotiek Eiropas parlamenta kontrolē, tieši tā kā tas ir ASV, kur kongress kontrolē šo te demokratizācijas instrumentu. Lūdzu. Sairus Volski, priego. Arī jūs Volski tālāk, paldies. Pirms es vēlētos precizēt dažus jautājumus un tos uzdot Veronikai de Kaiserai. Varbūt kā Eiropas šis fonds nemaz neaizstāja cilvēktiesību instrumentu demokratizācijas, ko veicina ANO, bet gan veido paralēlu, kuru tātad mēs veidojam parlamentārā ietvarā. Un, ja mēs gribam tiešām runāt par demokratizāciju, tad parlamentam tieši ir jābūt atbildīgam un jāuzraug šīs lietas. Otkārt, tāpēc mēs runājam par naudu, kas tiek piešķirtā un netiek atņemta citiem instrumentiem. Nav pieļaujams, ka tā ir darām lietas, bet tā vienkārši finansē lietas un arī vīcina šo stratēģiju. Mēs runājam par 100 miljoniem eiro. Līdzīgu summu, ko piešķir arī ASV eh, kongresa savai programmai NED. Mēs runājam par pilsoniskās sabiedrības veicināšanu, tas ir nozīmē arī partijas parlamenti un aizstāja to, kas ir līdz šim uh, tur uz vietas tātad oligarhi un cilšu vadītāji, kas nosaka sabiedrības starp kārtību. Līdz ar to mēs runājam par atbalstu un dodam impulsus, lai veidot arī līdzīgas organizācijas, kādas ir zināmas Eiropā. Arot organizācijas, arot biedrības, sieviešu tiesību aizstāvības organizācijas, uh, arī izglītības iestādes un citas lietas. Tātad, lai mēs izveidotu tādas sabiedrības grupas, kas arī ir gatavas veidot šos uh, sadarbības projekts ar attiecīgiem partneriem jaunajās valstīs. Uzskatu, ka aptuveni 50% vajadzētu novirzīt šiem uh, sadarbības partneriem Eiropas līmenī un pēc tam arī pārējiem attiecīgajiem partneriem un to visu balstot uz šo dviņošanas principu. Tālāk, Hunds, kolēģi, e, kungs. Jā, paldies priekšsadātāji. Centīšos pavisam īsi. Un vēlos atgādināt, ka esmu goe and referents. Un es ceru, ka jūs man iedos vairāk kā vienu minūtu. Manuprāt, referenti ir paveikusi ļoti labu darbu. viņa nav paļausies kārdinājumam domāt, ka var viegli eksportēt demokrātiju. Demokrātiju nekādā veidā nevar eksportēt. Tas ir tāds rūksts, bet patiesi secinājums, kurus mēs varam ņemt vērā, ņemot vērā veicamos notikumus un to attīstību. Un es domāju, ka referentu ļoti precīzi ņēmus vērā. Mēs tam piekrītam. Laiks strauji iztek, un es tāpēc gribētu izcelt trīs lietas. kas, zinām, mērā vēl rada bažas. Vai nu tāpēc, ka tur ir atsevišķi ziņojumi, e, grozījumi vai arī pat ziņojumi punkti. Bet, nu, kopumā ziņojums ir sagatavots un vēsts pareizā virzienā. Pavisam ātri. Mums jāapzinās ierobežojumi, kāda ir Eiropas Savienības ārpolitikas robežas. Ja mēs tās mm, pārkāpjam, tad mēs baidamies, ka tas var radīt pārāk neprognozējams seks, tas izskatītos drīzāk kā tāda iejaukšanās iekšpolitikā. Un dažkārt šie kriteriji, kas tiek izmantoti, nu tie nevienmēr ņem vērā cilvēktiesības un demokratizāciju. Otrs komentārs man būs par politisko partiju finansēšanu. Es tagad runāšu tieši par šiem grozījumiem. Es zinu, ka mēs varam mēģināt arī strādāt objektīvas kritērijas, bet, diemžēl, dažkārt tas tiek izmantots, lai iejauktos un kaut kādā veidā veidot šādu subjektīvu atbalstu politiskiem spēkiem. Mums par to vēl būs iespēja runāt vēlāk. Mēs esam pret šādu fondu izveidošanu, kas tātad tieši vērst uz demokratizāciju un tam līdzīgi. ir daži vēl politiskie termini, kas varbūt ir ļoti sarežģīti. Demokrātija pat par sevi. Pat jūs mēģināt piedāvāt labo definīciju. Diemžēl jums nereti ir bīstamība arī varbūt nošaut greizi. Es nedomāju, ka Eiropas komisija var aizstāt apvienotās nācijas. Līdz ar to mums ir jāizmanto tā demokratizācijas un demokrātijas definīcijas, kas iekļaut ANO rezolūcijā. Nu, lūk, paldies, un es tiešām uzskatu, ka mums būs ļoti labs darbība referenti. Paldies. Paldies. Nu, lūk, mēs tiešām devām jums vairāk iespēju izteikties tā kā ēnu referentam, bet. Veržjā kundze tālāk. Jā, bet. Un jūs, prieku. Muņas skundze. Paldies, priekšād. Por el excelente informe que presenta, que es muy oportuno y que... Jā, paldies. Es pirms arī vēlos arī apsveikt jūs par šo sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, tas ir tagad īstā laikā. Un visi nopietnie centieni, kurus vēlas arī atspoguļot eh, gan referenti, gan arī ēnu referenti, tas tagad ir ļoti labi iekļauts un atspoguļots. Tomēr ir vien, vēl viena lieta, vēlēšanu novērošana, novērotāji. Tas ļoti nozīmīgs jautājums Eiropas parlamentām, un savukārt pats parlaments arī ļoti būtiski spēlē šeit lomu kopējā e Eiropas ārpolitikā. Un tieši tāpēc mums ir nopietnāk vēl tas jāuzsver, lai vēlēšanu novērošana tiktu stingri nostiprināta un noteiktā leģitimitāte un ticamība. Nu, to mēs varam panākt, nodrošinot labu organizāciju. Uzskatām, ka līdz ar to ir jāpanāk, lai vēlēšana misijas, novērošanas misijas būtu ļoti organizētas un ļoti labi darbotos. Un līdz šai pieredze darbotos ar starptautiskiem partneriem, nu, tas ir nodrošināms viss tad, ja iek, iekļauti Eiropas pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, un tas arī uzskatu, ka tie ir deputāti, un tas vienmēr ir jāturpina, norādot šo uh, uzticamību un leģitimitāti. Un ja katru reizi ir kāds, kas piedalās, kas nav Eiropas parlamenta uh, deputāts un vēlas vienkārši pieslēgties šādai delegācijai, tas nav pieņemams. Nu, nevar būt tā. Paldies. Jā, tālāk, kolēģi. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos arī, arī pievienoties visiem atzinības vārdiem kurus jau šodien kolēģi teica par pašu sagatavoto ziņojumu. Paldies, Kaisers kundzei! Un jau pirmajā prezentācijā cilvēktiesībā pakškomitejā šis ziņojums tika vērtēts ļoti atzinīgi. Esmu pārliecināts, ka pieci nozīmīgie jautājumi, kas ir izcelti arī grozījumos, ir pamatoti, un mums izdosies arī panākt labu kompromisu. Esmu viens no trim autoriem, kas izstrādāja šos grozījumus un piedāvā ideju par īpašo gro fondu demokrātijas atbalstam un veicināšanai. Es pilnībā piekrītu, ka šo fondu ir jākontrolē parlamentam. Tas ir pilnībā parlamenta uh, uzdevums un funkcija pāraudzīt šo fondu. Un man līdzinājā sarunas ar referenti norāda, ka mums izdosies panākt kompromisu. Esmu pārliecināts, ka jaunākie notikumi, pavērsieni Ziemeļāfrikā tikai vēlreiz pastiprina, cik ļoti nepieciešams šāds fonds. At, vien ir aktuāls jautājums, kurš varēs pārņemt valdību, ņemot vērā, ka trūkst svarīgās infrastruktūras, nav šobrīd vairs spēkā partijas, un tā, ka tas ir aktuāli šobrīd. Un visbeidzot, mans jautājums ir, un es uzskatu, ka vairāk uzmanība jāvēl labākai praksei, un, piemēram, jāizceļ mm, tiesības arga loma. Paldies. Tagad ir 5 minūtes uh, eh, Dekaizers kundzei secinājumiem, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Hautals kundzei pirmām kārtām. Un pilnīgi noteikti ņemšu vērā viņas teikto, augstu vērtē viņas iesniegtos grozījumus. Es domāju, ka viņai ir taisnība, kad viņa uzsver šo saikni starp demokrātiju un cilvēktiesībām. Nu, pavisam ātri tālāk, Kukankungs. Jā, ir virkne grozījumu, ko jūs esat iesniedzis, un es tagad detalizēti par tiem nerunāšu. Bet ko es tiešām ļoti augstu vērtēju. Es nezinu, vai mums ir bijis jau iespēja ar, uh, ar jūsu asistentu kopumā aprunāties. Šķiet, ka nē, šķiet, ka jūsu asistents vēl nebija ieradies pirms. Jā, jā, nē, nē, nē, tomēr viņš ir šeit, jā, ir bijis šeit ļoti labi. Uh, Un es arī pati biju ceturtdienas sanāksmē, protams, un būšu ceturtdienas sanāksmē, un mēs par to vēl runāsim. Un es, jā, paturēšu šo domu par to, ka demokrātija, protams, ir e, tāds kopīgs tālāks darbs, un tāpat tālāk arī, protams, šī, šis darbs, ko organizē e, grupā Aštons kundze, tātad, kur viņi Eh, strādās pie šiem jautājumiem, ja mēs pilnīgi noteikti palīdzēsim viņiem šajā darbā. Tad šis fonds demokrātijai, Gribsakungs, jūs arī par to runājāt. Es domāju, ka rītdien es tikšos ar savu politiskās grupas pārstāvjiem, arī ar polijas prezidentūras pārstāvjiem, arī ar Sarjošu Vojsku šķiet, un mēs detalizētāk runāsim par šo ideju un par šo, redzēsim, kāds ir eh, tātad prezidējošās valsts viedoklis Un šis priekšlikums, protams, šķiet diezgan intriģējuši, tā ir tā pirmā ideja, un arī Švojsks arī par to runāja Luku, bet, nu, pirmais nosinājums būs tas, ka ir parla tam jābūt parlamentu kontrolē. Bet jāsaka, šobrīd es gan neredzu uh, mazliet to, kā šie instrumenti varētu viens otru papildināt. Nu, tātad šie esošie instrumenti un tad šis ierosinātais jaunais fonds. Jo mēs taču nevaram ar šādu jaunu instrumentu izveidošanu pielikt punktu vecajiem. Nē, mums jāveid. Uh, jāveido kaut kāda papildināmība, kaut kāda savstarpēja sadarība, jo šie pašreizie instrumenti taču arī jau ļoti daudz kur, eh, nu, nodara. Eh, Lamsdorkungs, es daļai arī atbildēju jau tam uz jūsu teikto par lūkšu demokrātiju un cilvēktiesībām un struktūru, jā esmu pārliecināta, ka mēs pilnīgi noteikti nonāksim pie vienošanās arī šajos jautājumos. Es vienkārši nevar iedomāties, ka mēs nenonāktu pie manas Zalskungs. Ar jūsu asistentu arī jau esmu runājusi un par jūsu grozījumiem. Un jūs ejat tā izveidot pa vairākām grupām. Sariešu Vojska kungs, kungs eh, jau jums atbildēju, Šundis kungs. Jā, protams, ka visos šajos grozījos bija nianses, ne, nelielas viedokļu atšķirības, Un, ja runājam par jūsu 61. grozījumu, jūs runājat par šīm neatdalāmajām tiesībām izvēlēties attiecīgo, attiecīgo, attiecīgās pašnoteikšanās tiesības. Jā, es domāju, jā, to var izmantot kā tālāku labu bāzi, un eh, vienkārši es domāju, ka viņi varētu ievietot ziņojumu sākumā, nevis šajā vietā, eh, šajā ziņojuma vietā, kur to esat izvēlējies ievietot jūs, bet es domāju, ka mums būs vēl iespējas par visu to parunāt. Nesmu tomēr viensprāts ar Monisas kundzi par šo nostāju, jo es domāju, ka ir nepieciešams izmantot, protams, arī mūsu veco parlamentu deputātu pieredzi, kas ir līdzdarbojušies vēlēšanu misijās, jo viņiem ir tiešām ļoti pamatīga uh, pieredze, jūs sakāt, lūk, viņam vairs nav šo, šis leģitimitāts, nu, zināmā mērā varbūt, ka tā ir, bet pilnīgi noteikti ir taču arī veidi, kā var panākt to, ka šo informāciju saņemam un varam šo pieredzi izmantot. Uh, Nu, kaut vai Pats Koks, Koks, kas taču ir bijušais parlamenta priekšsādātājs un kuram ir ļoti plaša pieredze šajā jautājumā, mēs viņu šajā darbā varam iesaistīt, jo pilnīgi skaidrs, ka, ja vēlamies, lai šī novērošanas misija nav tikai tāds viens, viena tāda fotografija, kas uzņemta vienā pašā brīdī, bet lai tās nedz vairāk informāciju, tad mums pilnīgi noteikti ir jāņem vērā arī citu pieredze jo mums jau nav visiem laika doties uz šīm misijām, un tur nezinu, cik ilgu laiku arī pavadīt. Nē, ir jāspēj rast kaut kāda cita veida risinājumi. Gripa kungs tā jums atbildēju, nezinu, vai prot pareizi izrunāju jūsu uzvārdu, bet lūk, eh, jūs nesat klājā ar virkni grozījumiem, kur jūs runājām par Eironest, un nē, nē, nē, par to mēs arī neaizmirstam pilnīgi noteikti. Un šai ziņojumā Vēlamies, protams, e, pieminēt šo arābu pavasaru, bet ne tikai balstīties uz, e, uz šo valstu pieredzi, jā. Jo ir arī citas valstis nenoliedzami, kas ir e, procesā, kas ir šajā pārējais procesā, arī uz austrumiem no Eiropas Savienības, to mēs visi ļoti labi zinām. E, Un eh, domāju, ka tas viss tiešām ir jāskata pietiekami vispārīgi, eh, vienlaicīgi iesaistot arī kaimiņu attiecības politiku, kurā mēs nedrīkstam nodalīt austrums no dienvidiem. Nē, tas arī ir viens vienots veselums, jo visa šī pieredze pilnīgi noteikti var tikt izmantot arī citos kontekstos. Nu, šķiet, ka Esmu izmantojis savus 5 minūtes, bet, nu, katrā ziņā man tūlīt jau tālāk ir paredzēts tikšanās rēnu referentiem eh, ceturtdien, tātad no 12.30 līdz 13.30. Tur es nākšu klajā jau ar kompromisu priekšlikumiem, ņemšu vērā jūsu minētos punktus, un es vienkārši domāju, ka mums izdosies eh, to visu arī atrisināt. Paldies! Madame de Cazer, eh, il punto seguente Paldies! Čersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir desmitais punkts. Atsauksmes par vizīti, ko delegācija attiecībām ar palestīniešu likumdošanas padomi veica Jeruzalemē un Jordānas rietumkrastā. Viņi tur viesojās no 26. līdz 20. 28. aprīlim šogad. Vizīte notika laikā, kad risinājās būtiski politiski notikumi. Par samierināšanos paziņoja divas palestīniešu kustības un tika apvienotas palestīniešu institūcijas. Un pirms es došu vārdu kolēģim, es vēlētos vēl dot pāris minūtes Helgai Šmitai, kas ir ārējās darbības dienesta ģenerāla sekretāras vietniece, un viņa piedalīsies šajā diskusijā kā Lēdijas Aštonas eh, pārstāve. Mums nav daudz laika, tāpēc es došu vārdu jums uzreiz. Chair, um, paldies priekšsēdētāji un paldies uh, par man sniegto iespēju iepazīstināt jūs ar šo delegāciju. Es tajā piedalos jau no 2009. gada, un šī ir pirmā iespēja man nākt klajā ar šādu prezentāciju, un es šo iespēju ļoti augstu vērtēju. Pirmām kārtām vēlos, es, es saprotu, ka ārējās darbības dienesta pārstāvi jau runās par šiem jautājumiem. Uh, bet vēlos izteikties par Izraēlas un Palestīnas miera procesu. Eiropas Savienības nostāja tika būtiski nostiprināta šoreiz, jo īpaši vēlos atsaukties uz desmito punktu, kur tika norādīts, ka Eiropas Savienība sadarbosies ar ierosināto pagaidu valdību, kas ir norādīta samierināšanās līgumā un tika uzsvērta arī šķiet, ka ceturtajā punktā Eiropas Savienības nostāja, kas tika diezgan plaši ieskicēta 2009. gada decembrī, man ir prieks arī par to, ka Eštonas kundze ir paudusi gatavību aktivizēt reakcijas uz pašreizējo situāciju. Kā jau tik norādīts, Vizīte uz Jeruzalemi un uh, Rietumkrastu notika aprīlī. Tā bija daudzpusēja delegācija un uh, notika diskusijas ar PP, um, Palestīniešu likumdošanas uh, padomes pārstāvjiem. Mēs tikāmies arī ar nevalstisko organizāciju, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju pārstāvjiem, kas darbojās Jeruzalemē un Rietumkrastā. Tāpat arī mēs tikāmies ar ANO humanitārās palīdzības biroju Austrum Jeruzalemē. Un um, ir nācis klajā arī šogad martā ziņojums par cilvēktiesību situāciju Austrum Jeruzalemē kā to redz apvienoto nāciju organizācija. Mēs austrumu Jeruzālēmē tikāmies ar delegāciju pārstāvjiem, kas būtībā apstiprināja mūsu priekšstats par situāciju pirms mēs tur devāmies. Uh, Mēs tikāmies arī ar ģimenēm šajā pilsētā, mēs uh, apmeklējām Hebronu, kur uh, vērojām vietējo palestīniešu un, un, un kolonizatoru savstarpējās attiecības. Un tāpat arī jāteic, ka Izraels pārstāv šo teritoriju izmantoja kā tādu kara laiku. Vēl bez tikšanās ar ģimenēm mēs apmeklējām Turkarīmu, kur eh, tikāmies ar vietējām nevardarbīgās pretošanās komitejām. Šie ir interesanti veidojumi rietumkrastā, kas sastāv no jauniem cilvēkiem, kuri mēģina novirzīt cilvēku domas no vardarbības, no vardarbīgām reakcijām uz viņu situāciju un mēģina ievirzīt viņus miermīlīgu protestu gultnē un kopienu attīstīšanā. Manuprāt, šī parādība ir ārkārtīgi interesanta, apzinoties, kas notiek pārējā reģionā un uh, šī ir svarīga pozitīva attīstība. Tāpat mēs redzējām, kā Izraels drošības spēki ietekmē vietējos iedzīvotājus, ciemati ir sadalīti, cilvēki ir vienpusēji nodalīti no rietumkrasta mm, un izolēti Izrēlā un otrādi, un uh, redzējām, kādas problēmas cilvēkiem rodas ar identifikācijas dokumentiem. Jeruzalemē mēs tikāmies ar ģimenēm, kur sievietes ir apprecējušās ar rietumkrasta iedzīvotājiem, bet tā kā viņa vīriem Ramalā nebija Jeruzalemes dokumenti, viņas nevarēja apmeklēt savas otrās puses austrumu Jeruzalemē. Un Un, ja, ja, ja šīs otrās puses izvēlētos pārcelties, viņi zaudētu savus Jeruzalemes identifikācijas dokumentus. Šī situācija ir labi atspoguļot apvienoto nāciju ziņojumā, un es aicinu deputātus iepazīties ar to. Visu beidzot mūsu vizītes noslēgumā. Šī delegācija, kas bija daudzpusēja, vienprātīgi konstatēja, ka uh, šajā reģionā ir izveidojusies tāda kā paralīze, ka Kortes mm, būtībā bija kļuvusi par tādu nedzīvu vietu, bet Eiropas Savienība darīja visu, kas tās spēkos, lai atsāktu procesu. Te bija iespēja parādīt savu ietekmi kā reģionālajai uh, ieinteresētajai pusei, radot piemēru arī attiecībā uz citām teritorijām, kā Tunisiju, Ēģipti. Un tā uzskatīja ik viens, ar ko mēs tikāmies. Viņa domāja, ka laika ir maz. Šis pastāvīgais spiediens, kas tiek izdarīts uz palestīniešiem, un ne tikai Austrum Jeruzalemē, bet arī citās rietumkrasta vietās, noved pie tā, ka aizvien vairāk palestīniešus izolē ceļi, kas kalpo Izrēlas vajadzībām. Ja mēs paraugāmies uz karti, kur ir redzams apmetņu atrašanās vietas, tad uh, ir virkne anklāvu, kas būtībā ir palestīniešu teritorijas, kas nekādā veidā nav savstarpēji savienotas, izņemot vecus ceļus, un uh, vietējiem iedzīvotājiem rodas liels problēmas nokļūt no viena punkta otrā. Desmit minūšu gājiens var kļūt par divu stundu gājienu, jo viņiem jāaiziet cauri daudziem kontrolpunktiem. Tā ir politiska problēma, proti vairs nav vienotas palestīniešu teritorijas, un kā tad no kaut kā tāda izveidot dzīvot spējīgu palestīniešu valsti, ja šī teritorija ir tik ļoti sadrumstalota? Es vienkārši mēģinu atspoguļot šo situāciju tā, kā to redz vietējie iedzīvotāji. Un ik viens delegācijas dalībnieks arī atzina, ka, ja nekas netiks nekavējoties darīts, tad um, būtībā mēs padarīsim neiespējam palestīniešu valsts izveidošanu pamatojoties uz 1977. gada zaļo līniju. Un uh, ir jāsaprot, kādi ir šie dzīvot spējīgie risinājumi, lai iedzīvotāji varētu sadzīvot viens ar otru ilgākā laika periodā. Runājot par Austrum Jeruzalem, es par to nerunāšu ilgi, jo ir daudz lietu, par ko man vēl jāizsakās, bet, piemēram, Austrum Jeruzalemē spiediens uz izglītības sistēmu ir ievērojams. Šobrīd trūks 1400 klāšu, un uh, vietējā pārvaldē acīm redzam darbojas Izraels pārstāvji, un tie arī sadala šo pakalpojumu sniegšanu. Un tas rada problēmas apmetņu iedzīvotājiem ne tikai pašā Austrum Jeruzalemē, bet arī Vēcpilsētā. Un uh, tā rezultātā rodas milzīgs spiediens. Mūsu vizīti varētu sadalīt divās daļās. Pirmās dažas dienas bija ļoti pesimistiskas, bet aptuveni trešajā dienā mēs tikāmies ar palestīniešu likumdošanas padomu, un Hamas pārtrauca sanāksmi, lai paziņotu, ka ir parakstīts apvienošanās, samierināšanās līgums Kairā. Un uh, mums bija sanāksme ar ārlietu ministru, kas sacīja, ka notiek šādu tikšanās, bet nebija nekādu ziņu par tās noslēgumu. Praktiski ik viens, visa palestīniešu likumdošanas padome uzzināja, ka šis līgums ir noslēgts, un visi jautāja, kāda tad būs Eiropas Savienības reakcija, vai tās sadarbosies ar šo jauno atzīto struktūru. Un vai tad, ja notiks vēlēšanas, Eiropas Savienība atzīs to rezultātu, vai, vai arī tā darīs to pašu, ko 2006. gadā un uh, noraidīs šo vēlēšanu iznākumu? Man bija jāatbild saistībā ar to, kas notika Tunisijā, Ēģiptē. Man bija jāteic, ka mēs nespējam prognozēt situāciju, kāda Eiropas Savienība nerespektētu tādu vēlēšanu iznākumu, kas ir rīkotas leģitīmi, notikušas godīgi, un es ceru, ka es eh, te nepieļauju nekādu kļūdu, sacīdams, ka pati Eiropas Savienība otrais nekādas kļūdas nepieļaus. Un šis noskaņojums mainījās mm, acīm redzami, un vakar pa likumdošanas padomu savā paziņojumā norādīja, ka process joprojām ir bloķēts un mums ir jāraugās, kā Eiropas Savienība var palīdzēt šīs situācijas risinājumā. Obamas kunga paziņojums pagājušo nedēļu ir ārkārtīgi svarīgs, manuprāt un Eiropas Savienības paziņojumā vakar ir runa par šīm apmetnēm, un mums ir jāturpina ieņemt eh, nostāju attiecībā uz šīm problēmām. Mūsu tikšanās laikā ar palestīniešu ārlietu ministru viņš skaidri norādīja, ka palestīniešu puse septembrī cer panākt progresu ceļā uz dalību apvienoto nāciju organizācijā. Uh, Viņš gan teica, ka šis laika grafiks nav nemaināms, un, uh, ja notiks nopietnas sarunas par robežu jautājumiem, tad šis datums ir uh, pārceļams. Šī informācija jau ir nonākusi pie iesaistītajām pusēm, un es uzskatu, ka Tā ir svarīga zīme, proti ir iespējams elastīgums, mēģinot veicināt procesu. Neviens no palestīniešiem, ar ko mēs tikāmies, neuzskatīja, ka būtu iespējama mierīga nākotne bez sarunām ar Izrēlu, bet viņi arī lūdza mūs paturēt prātā, ka arī palestīniešiem vajadzīga drošība, ka viņi nespēja dzīvot situācijā, kur uh, jebkurā brīdī pār viņu galvām var nobirt bumbas. Šis ir divvirziena process, kurim ir jābalstās uz savstarpēju cieņu un drošību, un tā, tas noteikti mums ir jāpatur prātā. Tāpat arī no Ažons Frans ziņojuma ir kļuvis skaidrs, ka palestīniešu līderi paziņojuši, ka nevēlas vienpusēju neatkarības paziņojumu, bet te pašā laikā pastāv runas par iespējamo iestāšanos apvienoto nāciju organizācijā. Noslēgumā es vēlētos sacīt, ka pirmkārt pašreizējos apstākļos būtu svarīgi, lai parlamentam būtu mehānisms, kā novērot notiekošo. Varbūt to vajadzētu pārunāt ar Poteringa kungu vai kādu citu, bet varbūt kafet varētu piešķirt tuvo austrumu darba grupai mandātu izstrādāt ziņojumu par šo situāciju. Tāpat arī pašam parlamentam būtu svarīgi diskutēt par miera procesu un, jo īpaši par tuvo austrumu miera procesu. Es zinu, ka ir plašākas problēmas, bet tieši par šo konkrēto problēmu būtu ļoti svarīgi, lai parlamentārieši varētu varbūt apstiprināt rezolūciju, parādīt, kāda ir viņu nostāja. Tas nostiprinātu Eiropas Savienības pozīciju sarunās ar palestīniešiem un apvienoto nāciju organizāciju, kā arī ar Izrēlu. Paldies! Allora, prima di aprire il dibattito, credo che sia utile... Paldies! Labi, tad Tālāk, pirms dosim vārdu citiem, manuprāt, būtu tagad laba iespēja uzklausīt uh, Šmitu par um, aktuālu situāciju un līdz ar to pēc tam tad dot vārdu visiem citiem. Jā, paldies. Paldies, ka arī mani uzaicinājāt. Paldies par doto iespēju. Vēlos norādīt uz vairākām lietām un es piekrītu pirmkārt uz daudziem jautājumiem, kurus izvirzīja referents, bet ir viena lieta, kam es nevaru piekrist par to, ka kvartets ir miris. Kvartets nav miris, tas ir tagad Eiropas Sanības arī uzdevums, lai kvartets atjaunot savu uzdevumu un sasniegt tos mērķus, kas ir izvirzīti, kurus līdz šim nav izdevies panākt. Un par to arī runāšu vēlāk nedaudz precīzāk. Uh, Tas ir bijis tiešām nozīmīgi, ka mums, kā Eiropas Sanība, ir izdevies, ka Eiropas uh, vārdā šis kvartets atkal atsāk darbību, un februārī, toreiz arī piedalījoties augstai pārstāvī, mm, sanāksmi Minhenē, toreiz mērķis bija panākt, lai tiktu sagatavots paziņojums, kvarteta paziņojums, kas palīdzētu visām pusēm, tātad šagarim abām pusēm, atgriezties pie sarunu galda. Februārī mums bija jāņem vērā arī notikumi Eģiptē un citās valstīs, un tas arī lika daudziem domāt, ka varbūt nav īsti pienācis pareizais brīdis. Un kvartets e, sūtņiem bija vairākas sarunas gan ar Palestīnas, gan Izraels pusi, mēģinot saprast, kāda varētu būt iespēja tomēr panākt, lai abas puses atgriež pie sarunu galda. Tad mums bija vairāk sarunu raundi, e, gan arī Palestīnas pusi, gan Izraels pusi. Un tas bija ļoti labi sanāksmes, abas tur notika uz vietas reģionā, tāpat arī Briselē. Un tā bija pirmā reize, kad vispār kaut kas tāds notika Briselē. Savukārt mums vajadzēja tikt atlikt divreiz kvarteta eh, vadītāja tikšanos, bet rītdien šī sanāksme atkal notiks Parīzē. Nu, lūk, ir pienācis atkal brīdis to visu novērtēt un paskatīties, kāds tālākos soļus mēs varam spērt un izmantot šo iespēju, ko mēs esam arī atzīmējuši jau ar eh, Obamas, prezidenta Obamas uzrunu. Tāpat arī, arī mums bija sarunas arī ar Vašingtonas pārstāvjiem īsi pirms prezidenta uzrunas. Jordānijas karalis arī piedalījās tajā mm, sanāksmē. Tas bija tiešām tāds strateģiski pareizs brīdis, un mūsu augstā pārstāve uh, Eh, skaidri pateica visiem klātsošiem Vašingtonā, ka ir laiks tiešām nodot skaidru vēstījumu, skaidru ziņu, un mēs katrā ziņā ar lielu prieku uzklausījām prezidenta Obamas uzrunu, atsaucoties arī uz 77. gada robežām, nodrošinot arī savstarpējos teritoriju apmaiņas eh, eh, darījums un līdz ar to nodrošinot arī drošību, kas ir ļoti svarīgi arī Jeruzalemē. Nu, lūk, Tie ir nostiprinātie arī ar ASV pozīcijas punkti. Tos arī mēs atbalstām kā Eiropas saimnības nostājas punktus, tos apstiprina arī ārlietu padome pirmdien. Un tagad ir pienācis laiks tiešām pieprasīt tiešo sarunu atsākšanu. Jūs atsaucāt arī uz septembri, un jūs norādījāt, ka arī Izraēla ir norādījuši, ka septembra um, gala termiņš jau nav nekas tāds akmeni iecirsts. Tas vēl varētu mainīties, un tā mēs esreiz to dzirdējuši no mūsu galvenā saruna virzītāja, un mums ir skaidrs, ka viņi ir gatavi pateikt tā, ja saruna process līdz septembrim e, sāks, tad e, viņi uzskata, ka nebūtu jādodas arī uz ģenerālu asamblēju viņiem. Savukārt, ja mēs no savas puses varam kvartetu arī mēģināt panākt, lai abas puses atsāk sarunas, uh, Nu, tas mums liekas, ka tas ir mūsu uzdevums, jo ir galvenokārt ir tāpēc, ka ir daudz neatrisināt jautājumu, kurus var atrisināt vienīgi sarunu ceļā. Un nav runa tikai par robežu drošību, ir jautājums arī par ūdens piegādi, dro, elektropiegādi un daudz citi praktiskas lietas. Tāpat arī mēs skaidri pateicām, ka mēs neatbalstām vienpusējus risinājumus, eh, piemēram, Izraels eh, iztenoto politiku par dzīvesvietu um, politiku, un tāpat arī mēs uzskatām, ka šīs dzīvesvietas uh, ir pilnīgi nelegāls, un mēs arī vakardien uzsverām, arī augstā pārstāve vakardienas presē, uzrunā presē to uzsvēra, bet nu, mēs vēlreiz gribam norādīt, ka ir jāpanāk uz sarunām balstīts risinājums. Vakardien un tāpat arī jūsu saruna sakrit arī, arī šo vienotības uh, paziņojumu starp po palestīniešu dažādām frakcijām. Nu, mēs vienmēr esam arī panākuši, lai Palestīna veicinājuši, lai palestīnieši apvienotos un kā vienīgais vadītājs tika atzīts prezidents Abas, un tas tātad ir uzskatāms par nozīmīgu soli divu valstu risinām ceļā. Vienlaiks tomēr mēs saprotam, ka ir svarīgi, lai arī partijas ievērotu atteikšanos no vardarbības un līdz ar to arī pieturētos pie iepriekšējā paziņojuma un pozīcijas, kas paredz arī Izraels tiesības uz eksistenci. Nu, lūk, tagad vēl atsaukšos uz iepriekšējo pieredzi, un es domāju, ka tas tiek arī ņemts vērā, piemēram, Palestīnā dzīves, kā Eiropas saimnība ir bijusi, protams, ļoti nozīmīgs un arī uzticams donors, kas nodrošinās 500 miljonus eiro gadā piešķīrumu no Eiropas saimnības budžeta atbalstot arī Palestīnas uh, bēgļus, izmantojot ANO instrumentu un tāpat arī dalībvalstu sniegto divpusēju atbalstu. Vienlaikus mēs, protams, esam bijuši arī tie, kas ir vienmēr ir bijuši gatavi runāt par politiku gazas jautājumā. Gazas jautājums ir visu laiku ar viens sarežģīts. Augstā pārstāve tur devās. Viņa bija viena no pirmajām augstām pārstāvjām, tā kā ministre uh, arī jau devās tur, un viņa bija gatava un pieprasīja politikas maiņu, lai piekļuvi nodrošināja ne tikai komentārai palīdzībai, bet eh, arī tiešām mm, visam, kas svarīgs, lai nodrošinātu normālu dzīvi. Un mēs līdz ar to esam pauduši skaidru atbalstu Palestīnai. Īpaši domājot arī par robežu kontrolas darbību, robežu čēršošanas iespējām. Uh, un izmantot visas tās iespējas, kas valstī būtu nepieciešams. Paldies! Paldies! Tagad um, mums ir vesels saraksts ar deputātiem, kas vēlas izteikties un piedalīties debatēs. Atkinkungs, bet priekšsēdētāji, es vēlos norādīt, ka es biju Austrumjāzalamē, un un to vadīja visa delegācija Rosa, un es tiešām tā kā te arī citi politiķi gribētu sveikt mūs par iespēju būt īstā vietā īstā laikā. Un vienīgais bija žēl, ka nes piedalījāmies vēlēšanās apvienotā kaustē. Bet kādā ziņā es gribētu vēl izmantot šo iespēju, lai skaidri plaustu atbalstu delegācijas vadītājiem. Un tāpat arī citi delegāti, kas piedalījās, varēs jums to iesniegt visu detalizēti. Tad es atceros arī iepriekšējais, ka doktors Šusrā uh, norādīja, viņa, viņa ir um, palestīniešu kristiete, norādīja kaut kur īsti pie vienu minūti pirms pusnakts, ir šīs vēsturiskais metaforiski runājot, tātad vienu minūti pirms pusnakts. Tātad šobrīd ir, ko es gribu vēlreiz uzsvērt, un es domāju, visi to varētu saprast, un tāpat arī parlaments ir šādi. Ja ne Eiropas parlaments un Eiropas Savienība visos savos daudzējādos uzdevumos nerīkosies pozitīvi, uh, ne tikai runās, tad arī nekas nenotiks. Esmu tur bijis un citā to zinu, jo mūs tiem visu laiku mm, vaino par to, ka mēs visu laiku esam gatavi maksāt, tad esam maksātāji, bet neesam gatavi rīkoties. Un to arī līdzīgi šodien uzsvēra mūsu viesi. Um, nu, kvartets ir tiešām kaut kas dīvains, viņiem nav nekāds dīvains uh, radījums, viņiem nav pat visi uh, Eh, savas skaidrās partijas, ko viņi varētu spēlēt. Un es te nesaku īsti, ka blērs izgāžas, bet, nu, kādā ziņā viņi nespēlē būtisku lomu, un tāpēc man tas satrauc. Un es baidos, ka šīs lomas tomēr ļoti sadalīts. Un Izraels iespējas ir tāds, kā, protams, viņi mēģina visādiem veidiem kaut kādā veidā atšķaidīt mūsu izraisītās diskusijas par tālākiem scenārijiem. Skaidrs, ka Izraela ir pārliecināta par savām robežām, par savu nākotni, par vispār tās eksistenci. Tas viss ir ļoti skaidrs. Un vienlaikus tomēr, tā arī kā Pončis norādīja, ir jādod šāda drošība un pārliecība arī palestīniešiem, ka viņam arī ir nākotne. Nu, un Hamas pārstāvi, tie, ar kuriem mēs runājam, ka mums nevajadzēja viņiem runāt, jo viņi tiek uzskatīti par teroristiem. Man īstenībā viņi šķiet apbrīnojami cilvēki, jo viņi ir gatavi rīkoties. Un tagad apvienot spēkus ar Fatu, manuprāt, viņi tiešām mums visiem dod zināmas cerības, visiem vismaz tiem, kas ir reāli iesaistīti un interesēti, ieinteresēti šajos procesos. Bet tas nozīmē, ka mums ir jāuzstār, jāizstār spiediens uz Izraelu par to, ka viņam jāsaprot. Tas, ko teica prezidents Obama, ir viņam jāsaprot, ka jā, viņa robeža ir droša, bet viņam ir jāpārtrauc savu māju būvēšanu svešā teritorijā, un līdz to viņam jānodrošina arī piekļuvi visiem svarīgākajiem pamatpakalpojumiem, un līdz ar to ir jānodrošina arī palestīniešu pārvietošanas brīvība. Palestīniešu diplomāts man piemēram runā, sarunā norādīja, ka, ja jūs domājat par to, ka aparteids Dienvidāfrikā bija ļoti slikts, tad brauciet pie mums un jūs redzēsiet, kas īstenībā notiek reāli dzīvē. Un lūk, tas mums ir vienmēr jāapturprātā. Un vispēcot, es piekrītu Pončes, manuprāt, mums tiešām pienācis laiks veidot uh, pamatīgu uh, Mm, debates par konkrētiem reāliem politikas uzdevumiem, par to, kādā dažādos veidos tas varētu tūk atspūgļots un iznot, jo ar reālā politikā mums tiešām ir jāspēj nodrošināt, ka mēs mainam lietas, nevis vienkārši par visu visu laiku turpinām maksāt. Paldies. Mēs nerīkstam palaist garām šo iespēju. Grācie. Paldies. Lūdzu. Aukens kundze. Jā, paldies, es arī piedalījos šajā delegācijā un biju vadītāji Palestīnas eh, delegācijā. Un piekrīstu Rasas kungām, kurš runā arī par teroristiem, viņš norādīja katereiz, ka savukārt apvienotās nācijas toreiz virzīja šim feinu sarunām, tad viņi tika uzskatīti par teroristiem. Bet tas tikai tā papildus komentārs. Uh, Tāpēc, manuprāt, tagad vajadzētu tiešām uzdot jautājumu padomēji un arī Aštons kundzei, ko viņi domā. Pirmkārt, vakardien tā bija ļoti laba paziņojums, bet tā kā viņi saka, when time is appropriate, eh, vismaz kā tas ir formulēts šeit otrajā pantā, kad ir pienācīstais laiks. Nu, tas, ko jūs saucat, mēs saucam miera process, tas visu laiku ir bijis tikai pagarināts, pagarināts, un tas tikai veicināja šo okupāciju. Okupācija ir visu laiku turpinājusies, un vienpusēji soļi, vienpusēju soļus vienmēr spēr Izraela. Nu, šīs uh, apmetnes, novietnes, um, tāpat arī siena. Tad, kā viņi risināja gāzes jautājumu, tas viss bija vienpusējs solis, uh, soļi. Un līdz ar to mums, protams, būtu apbrīnojami, jā, ka mums ir dotas panākt sarunas, bet šeit nav vispār runa par to, ka būtu jādiskutē vēl par Izraels tiesībām. Viņam jau ir šās tiesības, viņam arī tiesības uz robežām, kas noteikti starptautiskās tiesībās, bet tagad ir jānā par visām citām lietām, kas notiek ar bēgļiem, kā mēs esam dažāds jautājums, ļoti praktisks lietas, par to, ka divas neatkarīgas valsts šīs lietas tomēr izsuna. Bet, protams, mans galvenais komentārs ir tāds, ka tagad ir īstenībā laiks izteikt. Pat tiešām laiks izteikt. Un viens valsts risinājums būs tiešām katastrofa esmu satikusi vairākus cilvēkus, kas uzskata, tas būtu iespējams, jo pirmo reizi tad iespējams, ka Eiropas Savienība iespējams arī liktu ievērot zināmas standārts un normas un arī iebilst pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Nu, jā, iespējams, ka tas būtu pareizi, bet es baidos, ka pirms tam, kamēr tas notiek, tas nozīmē desmit gadiem vēl ilgus konflikts un slepkavības. Uh, Un līdz ar to mums ir jāapspēj, ka mēs spējam nodrošināt reālu palīdzību un panākt divu valstu izveidošanu. Un tas būtu reāls iznākums, jo tas, ka mēs runājam par pie, miera procesu, tam nav nekāds reāli iznākums. Nekāds, ne, ne grams nav panākts. Un tālāk, jo, protams, mēs dzirdējam par tālāko um, um, atbalstu akā un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka vienīgais mazais instruments, ko mēs šobrīd neizmantojam, tas vienalga sanāk, ka pat mazāko ieroci mēs atmetam vispār. Ne. Un ja jūs to neizmantot, sanāk, ka jūs dodat vēl papildus spēku tikai Izrēlai. Es baidos, ka mēs līdz ar to degradējam Eiropas Savienības ideju pašā reģionā, jo līdz ar to mēs kā iestāmies par dubultstandartiem. standartiem. Paldies, bet es tomēr gribētu ierosināt, lai katrā ziņā jūs ievarot uzstāšanās laikus. Mums jāpabeidz darbs līdz eh, pulksten pusseptiņiem, bet vēl ir veseli pieci kolēģi pieteikušies, un tāpēc mums arī būs kolēģim drosam iespēja izdarīt kopsavilkumu, līdz ar to lūgums visiem izteikties iespējami īsi. Lūdzu, Brokungs. Paldies, priekšsādātāji, pavisam daži komentāri tikai. Es gribētu uzdot man iemīļoto jautājumu. Kad tad beidzot Eiropas Savienība kvartet ietvaros arī iegūs vienotu, vienlīdzīgu pozīciju, ja pret tiem ASV? Manuprāt, tas ļoti nozīmīgs jautājums. Arī runāt par risinājumi, kāds varētu būt pieņems visam reģionam. Vienlaiks tas ir jautājums par to, ja Eiropas Savienībai un ASV būtu jāizvada jāuzņems kopīga virzošā loma. Un šo procesu mēs tiešām varētu veidot tādējādi, ka mēs norākam drošības garantijas, un tad to saprast abas puses. Tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Vienlaikus mums ir jāskatās, ka ja šīs drošības jautājums ar vienu paliek neatrisināts jautājums. Jo ja mēs varam runāt par dažādiem iemesliem, kāpēc um, ir izveidojis gāzes sektors tādā situācijā, kāds ir, kāpēc ir uh, tāda situācija, un tas ir vienmēr mūžīgais jautājums, kas bija pirmais vistola, bet, nu, tā kā problēma ir un pastāv, mēs redzam, ka Izraela atsakās visu laiku panākt divu valstu risinājumu pieņemšanu, un taču šī problēma visu laiku pastāv. Mums ir jāpanāk, lai izmantot visus iespējamos līdzekļus, uh, Mēs redzam, ka visu laiku šo apmeķu veidošanu to visu laiku veido Izraela. Un tā ir nopietna problēma ar visu, ko no tā izriet. Un tāpēc jānāk, ka šo uh, piedāvāto risinājumu atbalsta abas puses un vēlas abas puses panākt vienošanos. Un ja abas puses tiek uzskatīt par vienlīdzīgām nostājām, Un tikai tādā gadījumā tiktu šāds atbalsts būtu iespējams. Es baidos, ka šobrīd tas nav tā. Bet tā kā sadarbība ar Arābu līgu un Arābu valstīm būtu iespējama, mums ir jāskatās, vai tiešām šīs labas gribas valstīm ir, ir vēl, vēlmi vismaz panākt arī demokratizāciju. Un pēc skatīsimies, ka šobrīd notiek Ēģiptē. Jāatzīst, ka šīs attiecības šobrīd ar valsti, un nav, Izraela nesaprot, kas tāda notiks tālāk, un arī mēs nevaram šīs politiskās dialogu šobrīd paredzēt. Tāpēc domāt par tālāko politisko dialogu veidošanu sadomu pa visu reģionu kopumā. Un mēs nevaram tādu to ausumu konfliktu, lai kaut kādā veidā ierobežot citus tālākos procesus. Paldies! Kilsnilsens nāk, lūdzu. Kilsnilsens kundze, paldies. Nu jā, Daros kunga ierosinājumi pilnīgi noteikti ir ļoti labi, un debats ir vajadzīgs šai parlamentā, to mēs redzam. Mēs redzam, ka šim jautājumam ir vajadzīgs garas un plašas debats, tāpēc atbalstu viņu priekšlikumu, un gribēju pats atsaukties uz pāris piezīmēm. Lūk, pirmām kārtām, eh, Broka kungs jau teica, lūk, ne, šī problēmas atrisinājums nepieciešams reģionam. Es domāju, tas ir visiem, visiem vajadzīgs, arī mums. Tas kalpot arī stabilitātei un mieram mūsu pašu reģionā un mūsu pašu pilsētās. Gribu arī atgriezties pie vienas frāzes, kas nu patika izteikt, respektīvi šī doma, ka Eiropas Savienība var zaudēt šo savu tēlu. Un es domāju, ka tas tā jau notiek, jo kas tad notiek, ka pilsonisko sabiedrību tai e, ir jāņem šī lieta rokās, tāpēc, ka mēs savu darbu nedarām. Un, kad skatāmies lūk uz šo boikata kampaņu un sankcijas un tā tālāk, kas tiek vērts pret eh, šo, šiem produktiem no kolonijām, no šīm apmetņu vietām, nu, piemēram, Francijām, nu, tas notiek tāpēc, ka Eiropas Savienība nav īstenojusi pasākums, lai pārliecinātos, ka produkts ir iespējams izsakot, lai zinātu, no kurienes viņi nāk, kur ir tie, kas nāk no Izraels un kuru produktu ražošanā ir ievērotas starptautiskās tiesību normas un Ženēvas konvencija. Un tāpēc, lūk, ir šī neticība no pilsoņu puses pret eh, mūsu spēju risināt šo jautājumu. Šī gazas sektora blokā tas ir pilnīgi kaut kas nepieņemams, ir taču kaut kas jārisina. Tas tīri humānā skatu punktā vien ir vienkārši ārprātīgi. Vairāk kā 60% šai sektorā ir mazgadīgie, tie ir bērni, un viņi maksā šo cenu eh, par tiem, kas 2006. gadā vēlēja. Tas ir pilnīgi nožēlojami. Un mēs e, šādā veidā tikai turpinam barot šo atriebības kāri viņos. Un es gribētu teikt, ka šī flotila, kas dosies e, tagad uz gāzes sektoru, pa ko runājam jau arī e, iepriekš, ir likus Izrēlē jau rīkoties, tomēr nedaudz, nedaudz likus mazliet atslābināt šo blokādu Un es domāju, ka nu, tas, e, šie, 15, šie 15 kuģi jau šobrīd do, e, gatavojas, lai dotos uz gazas sektoru. Un tie nāk no visām Eiropas Savienības valstīm. Francijā, piemēram, lūk šis e, kuģis mieram, kas gatavojas šim maršrutam, ir saņēmis milzīgu tautas atbalstu. Ir ļoti daudz pazīstamu personību, gan aktieru, gan politiķu, žurnālistu, kas šo procesu atbalsta, izsaka aicinājums atbalstīt šo floti. Uh, Un es vienkārši gribēju šeit arī pateikt, ka es tiešām ceru, ka Aštons kundze un viņas vadītais dienas izdara visu iespējamo, eh, strādājot Izraels varas iestādēm, lai pārliecinātos, ka šī, šis process nekļūst par kaut kādu asiņainu slaktiņu, tā kā tas bija pagājušajā gadā. Un lai šie miermīlīgie pacifisti var ierasties gazas sektorā un pārtraukt šo blokādi. Kolēģa Gomes. Paldies, Gomes skundze. Un eh, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku pusotru minūti. Jā, es izteikšos īsi. Es atbalstu ideju, ka eh, varētu sarīkot diskusiju, piedaloties Aštons kundzei vai viņas pārstāvjiem, lai parlaments varētu ieņemt nostāju. Uh, Šis ir izšķirīgs brīdis, situācija vairs nav tāda, kāda tā bija, un mēs nedrīkstam ļaut tai turpināties. Tāpēc ņemsim vērā, ka šobrīd nav runa par Izrēlu, bet būs, ja nekas netiks darīts ir jāieņem nostāja, jāpieprasa padomēji, lai tā uzņemas vadību Nav runa par līdzvērtīgumu ASV, ir runa par vadošo lomu. Ir runa par Eiropas rīcību, un te ir runa par laiku, te ir runa par mūsu drošību tikpat lielā mērā kā par Izraels un Palestīnas drošību. Paldies! Uh, Noizer kungam vārds. Jā, paldies. Arī es piedalījos šajā delegācijā. Es varētu pastāstīt uh, daudz uh, detalizētāk par to, ka mm, situācija ir kļuvusi brutālāk un ir pasliktinājusies vēl vairāk. Es uzskatu, ka apvienoto nāciju neatkarīgais ziņojums ir skaidrs pierādījums tam. Es uzskatu, ka tagad. Uh, um, mums kā Eiropas parlamentam ir jārīkojas. Es nevēlos vairs kā parlamentārietis domāt, vai tagad padomē jārīkojas un ko tā vispār darīs. Es uzskatu, ka parlamentam pašam ir jānostājas savā lomā, mums jābūt skaidrai nostājai un saulaicīgi. Septembrī apvienoto nāciju organizācija pieņēma lēmumu, un Eiropas Savienībai arī ir jāieņem nostāja, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim jebkādu uzticamību arābu pasaulē, ja pal, šobrīd uh, notiek samierināšanas process starp Hamas un uh, citiem grupējumiem un Fatas, un mēs ļoti daudz zaudēsim, ja mēs neieņemsim skaidru nostāju. Paldies! Un pēdējais, pēdējā runātāja, Marvai Kunze. Paldies! Laika ir maz, tāpēc es uzdošu jautājumu par faktiem. Eštons kundzes ārējās darbības dienesta pārstāvi norādīja, ka Eiropas Savienība, jeb citiem vārdiem sakot, Eiropas nodokļu maksātāji gadā samaksā 500 miljonus eiro atbalstā Palestīnas iedzīvotājiem. Es vēlos jautāt, vai Izrēlas valsts ir kompensējusi zaudējumus, ko tā ir nodarījusi un vai Eiropas Savienība jebkād ir pieprasījusi, lai Izrēla atmaksā zaudējumus, ko tā ir radījusi pārkāpjot starptautiskās tiesības, jo īpaši juridiskajā uz, ne, nelegālajā uzbrukumā Gazai. Vai šis ir tāds eh, noteikums, ka Eiropas eh, mēdmāsām uh, eh, ugunsdzēsējiem un citiem ir jāmaksā par to struktūru sagraušanu, ko sagrāva Izraels valsts. Paldies! E, e, la, la conclusione. Tātad e, ķersimies pie noslēguma vārdiem. Izsakieties īsi. Divas minūtes. Derosas kungam un Šmitas kundzei pusotru minūti. Varbūt Šmitas kundze vispirms varētu izteikties. Jā, izsakieties īsi, jo mums ir jānoslēdz sanāksme. Jā, es izteikšos ļoti īsi. Broka kunga jautājums, kad Eiropas Savienība uzņemsies vadošo lomu, kvartets sastāv no četrām daļām. ES, Amerikāņas, apvienotās nācijas un Krievija, un vadošās lomas jautājums mm, ir, ir par to, ja šis kvartets satiekas Eiropā, tad Eiropa ir vadošā, ja šis kvartets satiekas ANO, tad ANO ir vadošā, tāda ir formālā atbilde. Jā, runājot eh, par eh, šo samierināšanās procesu, eh, kvartets atkal ir aktivizējies un Un uh, abām pusēm ir jāvienojas, tāpēc vienpusēji pasākumi vairs uh, nedarbosies. Izrēla ilgu laiku bija uh, pakļauta gaisa uzbrukumiem no gāzes joslas, un arī to mēs tiecamies aizmirst. La conclusione. Jā. Jā, noslēguma vārdi. Paldies! Es izvairīšos ieslīgt sīkumos, bet tikai par uh, Izraels kompensācijām un nodarītajiem zaudējumiem. Es uzskatu, ka Izraela eh, samaksāja apvienotajām nācijām par gāzā nodarīto postažu pirms diviem gadiem, bet Eiropas Savienībai nav bijis nekādu kompensāciju, jo tā sniedz savas struktūras palestīniešiem, Tāpēc palestīnieši ir tie, kam būtu jāpieprasa kompensācija. Runājot par Hamas jautājumu, Hamas nav tāda viendabīga organizācija. Tā ir eh, līdzīga citām organizācijām, kas cēlušās brīvības cīņās. Tajā ir gan politiķi, gan teroristi, gan eh, personas, kas pārvietojas no vienas nometnes uz otru, un eh, tas ir process, kas turpinās. Un tas, ka viņi parakstījās par labu šim samierināšanās līgumam, arī atspoguļo šo procesu. Eiropas Savienībai nav obligāti jāved sarunas ar viņiem, bet ir jārot veids, kā ar viņiem sarunāties, kā veicināt procesu, kā palīdzēt viņiem veidot valodu, kas ir vajadzīga, lai veidot kopīgu nākotni un drošību ar Izrēlu, jo pretējā gadījumā mūsu attieksme nebūs nopietna. Un to ir svarīgi paturēt prātā. Visu beidzot, es pilnībā atbalstu padomis deklarāciju attiecībā uz, uz šelīzi. Viņu vajadzētu atbrīvot. Bet es vēlētos, lai padomu vismaz vienreiz pateiktu, ka 600 palestīniešu bērni, kas atrodas Izraēlas cietumos, arī būtu atbrīvojami un nododami ģimenēm. Es domāju, ir svarīgi rast pareizo līdzsvaru. Jebkāda līdzjūtība Šalīz un viņa ģimenei, nu, viņam vajadzētu atļaut doties mājās, bet uh, ir jāsaprot, ka humanitārie aspekti ir raksturīgi ikvienai no pusēm, un tie bērni, kas ir pakļauti militārajām tiesām, arī ir atbrīvojami. Jā, paldies. Es pateicos visiem, kas bija šeit, piedalījās, un tiksimies atkal rīt no rīta pulksten deviņos.